Ladies and gentlemen, dear colleagues, have a seat, please. Dāmas un kungi, cienījamie kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas. Nous avons droit à une euh, mums ir uh, piešķirta ļoti liela telpa, kas uh, pasvītro budžeta komitejas prestižu un nozīmīgumu bet, diemžēl, šobrīd neatbilst, eh, nav atbilstoša klātsošo skaitam. Tāpēc es aicinātu visus komitejas locekļus pēc iespējas ātrāk ieņemt vietas. Un es atgādināšu eh, skatītājiem un klausītājiem, ka viņi ir laipni aicināti, bet eh, lūdzu viņus ievērot klusumu. Mūsu rīcībā ir divas pusdienas sanāksmes. Jūs esat saņēmuši darba kārtību un pirms mēs to pieņemam, es gribētu uh, apsveikt dzimšanas dienā mūsu kolēģi Jācik Plotvičs. Es nezinu, vai viņš ir jau mūsu vidū, bet vakar bija viņa dzimšanas diena un es vēlējos viņu apsveikt. Visas mūsu komitejas vārdā. Apsveicu arī budžeta ģenerāldirektorātu, kas ir mūsu vidū šo pēcpusdienu, bet uh, viņš man arī zinām, ka rīt nevarēs piedalīties mūsu sanāksmē no rīta. Viņam būs jāpiedalās uh, uh, komisijas sanāksmē. Tāpēc izmantosim viņu klātbūtni šo pēcpusdienu. Tātad jūs esat saņēmuši darba kārtību. Nelielas izmaiņas tajā. Jūs esat saņēmuši dokumentu un papildu dokumentu, kurā cita starpā ir arī paziņojums par palīdzību, eh, kas tiek piešķirta Haitī pēc tur notikušās zemestrīces. Mēs izskatīsim šo punktu kā 19. mūsu darba kārtībā, tātad rīt no rīta. Nu, kad šeit būs klāt arī divi komisijas pārstāvji. Manzervīzīkungs, kas ir eh, ģenerāldirektors attīstības jautājums, jautājumos, un Cangels, kas ir eh, izmaksu ģenerāldirektors. Un es eh, gribētu aicināt arī kolēģus no ārlietu komitejas un attīstības komitejas piedalīties, ja tas iespējams, vai nosūtīt pārstāvi no attiecīgi viņu komitejas, lai piedalītos uh, šajā viedokļu apmaiņā. Ir pats par sevi saprotams, ka Eiropas Savienībā ir jādara viss iespējamais, lai palīdzētu iedzīvotājiem, kurus skārus šī traģēdija. Ir vairāk ārkārtas pasākumu, kurus jau īstenojas Eiropas komisija vai kurus varētu īstenot Eiropas komisija, tik līdz uh, tiklīdz, protams, kāds no šiem pasākumiem eh, tiek apstrīdēts, tad mums ir jākonsultējas ar Eiropas parlamentu, mums ir arī ārkārtas procedūra, kur mēs varam izmantot un redzēsim, kā mēs rīkosimies šajā jautājumā rīt, kad izskatīsim 19. punktu darba kārtībām. Šajā pēcpusdienā arī nelielas izmaiņas pēc referentu uh, lūguma Septītais jautājums par netieši novērtēto finanšu starpniecības pakalpojumu iedalīšanu nacionālā kopienākuma noteikšanai. Jautājums, eh, pie kur strādā Žāns Liks Dēns. Šis jautājums tiks skatīts pēc 8. un 9. punkta. Un pēc 8. un 10. punkta, un tas pats attiecas arī uz 9. punktu. Un 11. punkts par Schengens informācijas sistēmu SIS 1 plus otro paudzi. Šis jautājums tiks izskatīts eh, citā sanāksmē. Eh, šādu lūgumu ir izteicis Aleksandrs Alvaro, kuram ir nepieciešams nedaudz vairāk laika. Es atļaunašu, ka rīt no rīta saskaņā ar mūsu tradīcijām Mēs uh, sāksim uh, sanāksim ar balsošanu. Daudz punktu nav, par kuriem jābalso. Ir paredzēti trīs punkti, iespējams, ka būs tikai divi. Redzēsim pēc brīža koordinātoru sanāksmē, kad piedalīsies arī uh, Mankas kungs, kas ir koordinātors budžetam. Uh, 2010. gadā. Redzēsim, vai mēs varēsim balsot par šo jautājumu rīt no rīta, ņemot vērā to informāciju, kurās saņēmuši pavisam nesen. Jo mums šķiet, ka vēl ir nepieciešams precizēt informāciju, pirms mēs esam droši, ka budžeta komiteja var balsot. Tātad e, to mēs redzēsim e, e, koordinātoru sanāksmē un redzēsim, ko mums teiks koordinātors. Uh, Balsosim rīt par, 12, par 13. un 14. punktu par kopējā ārējā un drošības politiku. Naģēšana Neinski atzinam sagatavotāji, diemžēl nevarēs būt mūsu vidu, jo viņi ir piemeklējuši veselības problēmas. Bet, ja es pareizi saprotu, tad ir kolēģis, kas ir piekritis viņu aizstāt. Un tālāk, kas attiecas uz 14. punktu, Monika Holmējera Uh, arī viņi ir piemeklējusi gripa. Tas nav nekas uh, nopietnas, bet katrā ziņā Ingeborg Greslera uzņemsies viņas pienākums un mēs uh, vadīsim darbu, kā tas paredzēts. Tātad 19. punkts par Haiti. Nav nekādu uh, pieteikumu par to, ka būtu uh, nepieciešams pārskaitīt līdzekļus. Ne... Tātad, ja nekādu komentāru par darba kārtību nav, tad varam uzskatīt, ka pirmais punkts ir pieņemts. Kas attiecas uz priekšsēdētāju paziņojumiem, tad jūs esat saņēmuši e, sarakstu ar tām valodām, kurās ir pieejams tulkojums. Mums šodien būs tulkojums rumāņu valodā, bet rīt ne. Izmantosim šo izdevību un klausīsimies visu rumāņu valodu. Tāpēc mūsu sanāksme tiek translēta internetā un, kā jūs esat pamanījuši, Google News ir publicēta arī, publicēts arī uh, budžets un tas, redzams, Erleks, kur ir adreses. Tālāk trešais punkts protokola apstiprināšanu sanāksmēm, kas notika 16. novembrī. Varam pieņemt, ka tas ir pieņemts. Tas pats arī attiecībā uz 1. un 2. decembra protokoliem. Un līdz ar to varam pievērsties piektajam punktam 2008. gada ziņojums par kopējā ārējās un drošības politiku, tās īstenošanu. Mums ir jāsagatavo atzinums, kā jau tas parasti notiek, un es eh, dodu vārdu eh, kolēģiem Bartarī. Paldies, priekšsēdētāji, kā jau jūs atgādinājāt. Nenskī kundze ir atzinam sagatavotāju un mēs kopā esam strādājuši pie šī atzinuma. kuru uh, parakstīs Nenskī kundze, un es tagad gribētu īsumā jūs ar to iepazīstināt. Pirmais punkts attiec uz uh, uz KADB budžetu. Tātad kopumā varētu teikt, ka vairāku iemeslu dēļ ša, šis ir gads, kurā notika diezgan uh, daudzas uh, misijas Grūzijā un citviet. Tāpēc arī gan Albertīnī ziņojumā, gan arī mūsu atziņumā mēs eh, pieminam to, ka runa ir par mazāk nekā 4% visai šai te izdevuma kategorijai. Es gribētu piedāvāt arī attiecīgu grozījumu. Mēs varētu pārrakstīt šo punktu, neaprobežojoties tikai ar to, ka mēs pieminām uh, šo te uh, KDP uh, budžetu. Mēs vēlētos arī, lai mēs uzsvērtu to satraukumu, kas mums ir, tāpēc, ka šie līdzekļi ir ierobežoti. Otrais punkts šajā atzinumā attiecas uz starp institūciju vienošanos. Mēs pasvītrojām to, ka KDP budžets ir īpašs. Tas ir paredzēts eh, starp institūciju uh, vienošanās ietvaros, un mēs nedaudz paplašinām uh, kontekstu un secinām, ka ir eh, zināms pretruns starp tiem lēmumiem, kas tiek pieņemti starpvaldību līmenī, un no otras puses eh, to, ka šī politika tiek finansēta eh, no parlamenta puses parastās budžeta procedūras ietvaros. Pārējie punkti ir saistīti ar konsultāciju procesu kuru pārēdz starp institūciju vienošanās 2006. gadā, kas ir um, panākts starp parlamentu un padomi. Mēs gribētu paplašināt šīs konsultācijas, lai mēs varētu noteikt precīzāku budžetu tām misijām, kuras tikušas īstenotas. Un tāpat ir arī iespēja veikt analīzi, kas mums palīdzētu sasaistīt uh, šīs te KDP izdevumus un e, salīdzināt tos ar citiem instrumentiem, kas ir Eiropas Savienības e, pasākuma pamatā. Šajā atzinumā mēs aicinām arī uzsākt iniciatīvas, lai optimizētu KDP izdevumus, ņemot vērot to, ka mums Nav uh, vienotas procedūras, uh, kas paredzētu apmācīt tos cilvēkus, kas piedalās civilajās misijās. Un tas mums rada zināmas grūtības uh, rekrutējot šos cilvēkus. Līdz ar to uh, ir grūti organizēt šo te darbinieku skaitu palielināšanu. Ir arvien vairāk un vairāk cilvēku, kas uh, uh, tieši strādā ar Eiropas Savienību un uh, Tas, protams, izmaksā daudz vairāk. Tāpēc mums būtu jāuzsāk iniciatīvas, lai mēs varētu šeit iesaistīt darbiniekus, kurus uh, spiedāvā dalībvalstis, un lai mēs varētu nostiprināt kopējo kapacitāti KDP jomā, jo īpaši Um, piemēram, Bosnijā, kur mēs esam uzsākuši īpašas aktivitātes. Un tas pats attiecas arī uz uh, transporta pasākumiem. Vēl vienā punktā ir minēts arī, uh, minēta arī parlamentārā kontrole. Un visbeidzot. Mm mēs eh, cenšamies saprast, kāpēc mums ir uh, informācijas trūkums un uh, caurskatāmības trūkums uh, saistībā ar militārajām misijām. Kā mēs zinām, tad līgumā nav paredzēts uh, finansēt no Eiropas Savienības budžeta, bet saskaņā ar Lisabonas līguma dažiem punktiem, kuros ir paredzēta aktīva kontrole no Eiropas parlamenta puses, eh, gan kopējās ārējās drošības politikas jomā. Es uzskatu, ka būtu nepieciešams attīstīt un nostiprināt Eiropas parlamenta kontrolas lomu arī attiecībā uz militārajām misijām. Ir vēl viens eh, grozījums, kas ir tehniskāks kur es gribētu uh, jums iesniegt. Proti dokumenta pašreizajā tekstā uh, ir nedaudz neprecīza atsauce 41. Uh, eh, punkts, trešajā, uh, kas saistīts ar uh, Lisabons līguma trešo pantu. Jāsaka, ka te uh, vispirms ir paredzēta Eiropas parlamenta konsultēšana. Un kas attiecas uz Eh, līdzekļiem, kas ir paredzēti eh, militārajām misijām un kas gūs uz dalību valstīm, eh, tad te līgumā nav paredzēta parlamenta kontrole. Bet mēs uzskatām, ka arī šī gadījumā būtu nepieciešams vairāk iesaistīt Eiropas parlamentu. Runa patiesībā nav par īstenu grozījumu, bet drīzāk mums būtu jāpārstrādā dokumentu teksts. Tāds būtu šī atzinuma saturs. Un tagad es, protams, ar nepacietību uzklausīšu kolēģus un viņu komentārus. Paldies, kolēģi, par šo ļoti skaidro prezentāciju, par uh, galvenajiem punktiem atzinumā un arī par grozījumiem, kādus vēlties tur ieviest. Vai kāds kolēģis vēlas izteikties par dzirdētumu? Nē. Uh, je Euh, rappelle qu'il s'agit que d'un avis. Tātad šeit mēs runājam par atzinumu. Diemžēl tas ir par 2008. gadu, līdz ar to ir nu, tāda neliela nobīda attiecībā uz aktualitātēm, īpaši uh, attiecībā uz ārlietu politiku, kur ir ļoti svarīgas aktualitātes. Taču šim atzinumam ir savu, savs politiskais svars, jo uh, atzinums tiks izstrādāts, par to tiks runāts arī plenārsēdē, un tas notiks brīdī, kad mēs gatavojamies organizēt sarunas ar padomu un komisiju. Arī īstenošana atbilstīgi Lisabonas līgumam par ārējās rīcības dienesta izveidi, un runāsim arī par Eiropas Savienības augstā uh, pārstāvja ārlietās darbību. Līdz ar to šis atzinums un arī balsojums, kurš notiks nākamajā plenāra sēdē par uh, ārlietu komiteju. Komitejas ziņojumu būs arī pirmā iespēja Eiropas parlamentam pieņemt nostāju, balstoties uz uh, pagātni, par to, kā mēs varētu uzlabot lietas nākotnē. Lūk, nu ko, ja neviens nevēlas izteikties, es pateicos um, Man ir arī kungam, tātad uh, termiņš grozījumiem ir šodien pulkstens 19. rīt pulkstens 9. no rīta mēs balsosim par uh, šo atzinumu un grozījumiem. Pēc tam atzinums tiks iesniegts AFET, ārlietu komitējai, kas pieņems uh, ziņojumu 23. Februā, februārī. Un tā tiks skatīta 2. marta plenārsēdē. Un tagad mēs pārējām pie sastā darba kārtības punkta 11. gada budžets, kas attiecas uz. Atvainojiet, cik priekšsētājs vispirms, kas attiecas uz galveno budžetu un pēc tam par citām institūcijām. Sidonija Elžbieta Jedžiževskai vārds. Lūdzu, vārds jums kā referentei. Paldies! Es paņē, runāšu angļu valodā, jo es nesmu īsti pārliecināts, vai varēšu poļu valodā pietiekami labi izteikties par budžetu, tādēļ es runāšu angļu valodā. Indeed, Īstenībā komitejā es izsakos pirmo reizi, Es pirmo reizi runāju par manu 2011. gada budžetu, ja es tā drīkstētu izteikties. Es jūs iepazīstināšu ar savām idejām, savām domām un ko es īsti vēlos saskatīt šajā budžetā. Es būtu ļoti pateicīga, ja jūs uh, varētu arī sniegt kādu devumu, savu artavu, papildinot manus uh, paustos komentārus. Vēlējos pieminēt sākumā divas detaļas. Pirmām kārtām Eh, sākuma dokuments. Es pie tā darbojos kopīgi ar Šurjana kungu, un tas bija darba dokuments. Eh, visiem kolēģiem tas ir ticis izdalīts. Tam vajadzētu atrasties kaut kur jūs priekšā uz galda. Es esmu pateicīga grupas sekretariātam, ka tas varēja šo dokumentu sagatavot tik īsā laika sprīdī tā nav uh, galējā versija, bet tomēr dokumentā ir iekļauti būtiski jautājumi, kas ir saistīti ar ikgadējo budžeta procedūru saskaņā ar Lisabonas līgumu stāšanos spēkā. 2011. gada budžets un eh, tam atbilstošā procedūra būs ļoti saistoši, jo mēs esam tagad tādi kā pionieri. Mēs pirmo reizi strādājam pie igadējā budžeta, ņemot vērā jaunos noteikums, ko mums uzliek Lisabonas līgums stāšanās spēkā. Šis ir tāds kā uzmetums, melnraksts, galvenais dokuments, kas jūs piedāvā dažādus galvenos jautājumus un atslēgas punktus. Bija arī kopējais paziņojums, daži jautājumi jau tika apspriesti iepriekšējā sasaukuma laikā, un tagad jautājumi atkal var tikt atrast šajā dokumentā. Jūs redzat trīs elementus - Lisabonas līguma interpretāciju, darbu, kas veikts iepriekšējā sasaukuma laikā un kopīgās deklarācijas interpretāciju. Pe, šī deklarācija radās kā pagājušā gada darba auglis. Jūs varat iepazīties arī ar kalendāru. Tas ir kalendārs. Uh, kas mums jāņem vērā, lai varētu labāk saplānot savu darbu, un šeit ir minētas arī vairākas procedurālas detaļas. Šis nav politisks dabas dokuments, es noteikti vēlējos to pieminēt, tas arī nav tāds politisks paziņojums. Nē, tas ir dokuments, kas mums palīdzēs labāk organizēt savu darbu. Un vēl Saskaņā ar sesto darba kārtības punktu es eh, vēlējos arī lūgt kolēģus izteikties. Es gāju tādu atgriezenisko saikni, man jau ir eh, vairākas domas, eh, piedāvājumu, ko es vēlētos iekļaut 2011. gada budžetā. Un, protams, es ceru uz jūsu atbalstu šajā kontekstā. Vēlētos 2011. gada budžetā iekļaut tādus jautājumus, kas ir saistīti ar jauniešiem. Jaunieši, it sevišķi ņemot vērā mobilitāti, izglītību, tā tad pārēj no augstskolas uz pirmo darba vietu. Šī pirmā darba vieta, protams, ir liels izaicinājums, it sevišķi paturot prātā arī ekonomiskās krīzes kontekstu. Protams, mobilitāte attiec arī uz izglītības iespējām citās valstīs. Tas ir saistīts ar studentu mobilitāti, skolnieku mobilitāti, mobilitāti dažādu mācekļu un arī pētnieku mobilitāti. Protams, Eiropas Savienībai ir jau vairākas programmas, kas palīdz uzlabot jauniešu mobilitāti, bet es domāju, mēs arī eh, raugoties caur 2011. gada budžeta prizmu daudz ko varam darīt lietas labā. Tāpat es vēlētos lai jaunieši šeit būtu tāds kā vadmotīvs un arī zināmā mērā atspēriena punkts, uz kura balstoties mēs varētu gremdēties pārdomās, padomāt arī par izpēti un jauninājumiem. Tātad mums šo kontekstu vajadzētu tā vairāk paplašināt. Un no otras puses ir jārunā arī par sociālo iekļaušanu. Protams, es jūs ļoti ātri tagad iepazīstinu ar savām idejām un eh, piedāvājumiem. Uh, un vēlējos arī kolēģus jau pašā sākumā informēt, kādi izaicinājumi mūs gaida šajā gadā nav vēl sastādīta, jaunā komisija tā vēl savu darbu nav sākusi, līdz ar to mēs vēl neesam iepazīstināti ar igadējo politikas stratēģiju. Pretstatā citiem gadiem mēs kā Eiropas parlaments nevarēsim pietiekam ātri rēģēt, tad, kad komisija mums šo stratēģiju piedāvās, bet mums katrā ziņā būs tiesības izteikties pirmajiem. Es domāju, mums ir jābūt pietiekam drošiem, lai izteiktu šo pirmo paziņojumu un ir jābūt pietiekami skaidri ievilktām budžeta vadlīnijām. Nākamā mēneša laikā es varētu sastādīt tādu budžeta vadlīniju uzmetumu un pateicoties jūsu devumam, es arī šīs vadlīnijas varētu prezentēt plenārsēdē marta mēnesī. Noslēgumā Es ceru, ka šis darba dokuments, tā galējā versija, būs patiešām noderīga, varēs atļaut labāk mums saprast jauno budžeta procedūru un izveidot labāk dialogu ar atbildīgajām komitejām. No nu, otras puses, es arī ceru dzirdēt jūsu domas, eh, ko jūs domājat par jauniešiem, par sociālo iekļaušanu, mobilitāti, sevišķi jauniešu mobilitāti un, protams, arī izpētu un jauninājumiem. Un nākamo nedēļu laikā es eh, ļoti lielā mērā rēķinos ar jūsu atbalstu, sagatavojot budžeta vadlīnijas. Paldies! Merci, Sidonija. Paldies, Sidonija. Vai kāds vēlas izteikties? Surjana kungs, lūdzu. Köszönöm a szót, elnök úr! Paldies, priekšsēdētāji kungs! Man būtu pirmais komentārs sakāms. Ļoti liels prieks jau janvārī sākt šo, šo darbu. Esam jaunā situācijā. Būs tikai viens lasījums, bet mums ir iespējas, ka tagad mums ir nedaudz vairāk laika nekā parasti. Šīs uh, dokuments mums arī norāda uz to, ka uh, Šī procedūra tiks noslēgta ātrāk salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem. Tajā pat laikā es redzu, ka īsti ļoti daudz laika nav mūsu rīcībā. Tādēļ domāju, ka šīs darba grafiks ir tiešām ļoti labi organizēts. Esmu arī ļoti priecīgs redzēt to, ka mēs varēsim jau martā pieņemt nostāju par šo budžetu. Šī jaunā režīma ietveros komisija izstrādās pirmo versiju, bet, protams, komisija ir jāņem vērā mūsu parlamenta idejas. Vitelākungs. runāja par uh, jaunatnes problēmu, manuprāt, ir ļoti svarīgi, ir uh, vēlreiz uh, pārņemt šīs idejas. Nevajadzētu aizmirst arī pētniecību. Arī uz tradicionālās aktivitātes, un šeit atsaucos uz koheizijas politiku. Es rēķinos ar komisiju ar dažādu komiteju atbalstu, lai varētu piešķirt šim darbam jaunu virzienu. Atsaucos šeit uz 2020. gada programmu 2020. Šī programma ir jāpiepilda ar saturu. Nepietiek vien uh, paust deklarācijas Atceros šeit arī uz Lisabonas programmu. Mums bija lielisks idejas un pagāja desmit gadi, un tikai pēc desmit gadiem mums nāks konstatēt, piemēram, ka bezdarba problēma nav atrisināta, piemēram. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mums ir jāizstrādā realistisks idejas, un budžeta komitejai ir jābūt galvenajam dzinēju spēkam šajā darbā. Protams, ir jāparedz līdzekļi, fondi, finansējums, lai varētu īstenot šo programmu. Protams, ka mēs varam paust uh, vēlmes Um, aicināt dalību valsts būt inovatīvām, bet ar to vien nepietiks. Jo viss, par ko esam lēmuši iepriekš attiecībā uz īstenošanu, tā, nu, tas nav pilnīgi perfekti noticis, un tādēļ ceru, ka šī otrā programma būs daudz veiksmīgāka. Es ceru, ka varēsim Arī mēs strādājam ļoti veiksmīgi pie šiem četru gadu programmas, ko eh, ļoti gaida arī no mums EPP. Eh, e Un es ceru, ka tādēļ varēsim iztenot visus eh, projekts. Bokrosa kungs, lūdzu. Paldies! Ah, kolēģi bija ļoti precīzi uzskaitīja prioritātes, par laimi nebija tās pārāk daudz, bija tikai dažas. Un, manuprāt, tā ir budžeta māksla, kad ir jāizvēlas tikai dažas galvenās prioritātes, kur, protams, tas nozīmē arī to, ka mēs vēl paredzam arī vēl uh, vairāk prioritātes, ka nu, viss gluži nav prioritāte, bet uh, ļoti daudz, kas ir arī jāatliek malā. Runājot par diskusiju nākamo ciklu, manuprāt, būs uh, ļoti svarīgi skaidri uzsvērt tās jomas, kur jūs uzskatāt, ka mums nevajadzētu tērēt tik daudz. Jo tas, kas notiks turpmāk, būs tas vairāk nu, uz nulli bāzēts budžets. Un neiedziļināsimies vairs katrām izmaksas, pu, katrā izmaksas punktā, lai varētu pilnībā apvienot visas parlamenta prioritātes budžeta sakarā, un tā ir arī laba iespēja Lisabonas līkuma ietvarā. Tagad mums ir vairāk atbildības, lielāka ietekme. Un es ceru, ka mēs arī varētu radīt arī komisijā tādu jaunu domāšanas veidu, arī šis uh, laiks, kavējums ap, uh, apstiprināt jauno komisiju arī savā ziņā mums nāk par labu un arī apstiprina jūsu projektu. Un jums ir arī mūsu atbalsts. Paldies, Liels! Paldies, kolēģi! Abeda kungs, lūdzu! Oui, euh, chers collègues, bonjour. Diengodātie kolēģi, apsveicu Sidoniju par eh, to, ka viņa ir iecelta budžeta referente, un arī vēlos teikt, ka 11. gada budžets ir īpaši svarīgs, ņemot vērā to, ka mēs to izstrādēsim jaunā Lisabonas līguma procedūras ietveros. Šis budžets ir svarīgs no diviem punktiem. Ir jā, apvieno šeit tradicionālās kopienas politikas, reģionālā un lauksaimniecības politikas, un kas mums ir ļoti svarīgs, un tāpat laikā ir jāparedz arī jaunu finansējumu jaunām politikām, jo īpaši rūpniecības jomā, jo īpaši šeit runāja par kosmosu politiku. Un vēl viens punkts, ko arī uzsvērs Sidonija Esmu ļoti priecīgs redzēt, ka 11. gada budžetā jaunieši tiešām būs prioritāte, un jūs varat arī pilnībā reiķināties ar mūsu atbalstu. Mēs tagad veidojam starp, tādu starp grupu tieši jauniešu jautājumiem, lai mēs varētu īstenot šo globālo pieeju. Ne tikai runājot par mobilitāti, bet arī par izglītību, pētniecību un inovāciju varat rēķināties ar mums. Mēs nāksim klajā ar konkrētiem priekšlikumiem, lai varētu stiprināt šo mobilitāti, to veicināt Eiropas Savienībā, lai varētu veicināt arī jauniešu integrāciju Eiropas Savienībā. Un man ir ļoti liels prieks, ka tā ir jūsu 15. gada budžeta prioritāte. Paldies, Damien! Portaškungs, lūdzu! Eh, eu ouvi com, com, com muita atenção as, as primeiras ideias da colega, eh, mas tenho algum. Uzmanīgi uzklausīju kolēģi sacīto. Ja arī man jautājumi referentei komisijai par 11. gadu budžetu diskutējot, lai arī pašlaik mēs īsti nezinām, kādi ir finanšu perspektīva vidustermiņa pārskata mērķi, kur noteiks 2011. gada budžetu. Esmu nedaudz satraukts par to, par šiem mērķiem jo mums ir šie dažādie darba grafiki, kas pārklājas, un aprīlī maijā mēs arī saņemsim no Spānijas prezidentūras politisku dokumentu, kas mums arī sniegs tādu vispārēju pārskatu līdz 2020. gadām par to, kādiem būtu jābūt Eiropas Savienības mērķiem. Tas nozīmē, ka 11. gada budžets būs, būs tāds tur, turpinājums. Tas turpinās uh, to budžetu, tos budžets, kāds mums bija līdz šim. Un tad varētu rasties arī pretruns ap to, ko mēs sakām, ko mēs darīsim un kas notiek īstenībā. Otrs komentārs izriet no tikko sacītā. Esmu pārliecināts, ka mums ir jāstrādā pie šī budžeta kā ierasts, bet, protams, būs arī izmaiņas. Bet, protams, būs arī iz... izmaiņas, kā jau teica kolēģi, un mums ir arī tuvāko divu mēnešu laikā jāveic visai liels darbs. Mums ir jāanalizē, kādas izmaksas mums nevajadzēs. Jo Tas būs arī vienīgais eh, šīs eh, elastība, kurā mēs varam strādāt. Lai finansiāli būtu mazāks sloks, lai, protams, būs daudz jāsēdā pie šī budžeta, 11. Gada, 11. gada budžeta, un arī ir jākoncentrējas uz tām izmaksām, no kurām mēs varam atteikties, kur mēs varam ietaupīt, lai varētu veikt citas aktivitātes. Un beidzamie komentāri par jauniešiem. Itālijā. Jaunieši ir apmēram līdz 39 gadu vecu, viņi dzīvo pie vecākiem. Šie 30% no jauniem itāļiem līdz 39 gadiem dzīvo pie vecākiem. Varbūt dažkārt līdz 40 gadiem viņi dzīvo vēl pie vecākiem. Bet, manuprāt, tas, kas mums būtu jādara, ir izmantojot eh, šādus koncepts kā jaunieši, manuprāt, mums ir ļoti skaidri jānosaka, ko mēs ar to domājam, lai mēs īsti zinātu, par kādiem jauniešiem mēs runājam. Merci, mon cher collègue, monsieur. Goodman, kungs, lūdzu. Thank you, chairman. I just want... Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu uh, ko pateikt par kohēziju. Surjan kungs jau paskaidroja. Es gribētu papildināt ar vienu lietu. Mēs šodien uh, reģiju komitejā dzirdējām par to, ka kāda ir uh, plāna 2010. gadam un arī par izpildu 2009. gadam saistībā ar reģionālās uh, kohēzijas politikas finansēšanu. Un jāsaka, ka atbildes, ko saņemam, nebija skaidrs. No vienas puses Eh, ģenerāla direktorāts, reģija ģenerāla direktorāts informēja, ka plāns ir izpildīts par 99 un vairāk procentiem, bet no otras puses nebija pat īsti skaidrs, cik daudz naudas tagad ir atlikts uz 2010. gadu budžetu, tātad 2010. gadam, ņemot vērā šo te eh, iepriekšējo laika posmu no 2000 līdz 2006. gadam. Tā tad ir diezgan skaidrs, ka ne tikai no politiskā viedokļa, bet arī no finansiālā grāmatvedības viedokļa ir jāpievērš nopietna uzmanība šim punktam. Plānošana un izpilde maksājumiem visos fondos. Otrais. Es domāju, ka turpmākajos gados līdz 2012. gadam ja šī anticikliskā politika beigsies, un tas nozīmē, ka valdība eh, rīcībā nebūs pietiekam daudz nacionālo līdzekļu, lai finansētu investīcijas, jo ir jātiek galā ar eh, budžeta samazināšanu un tie ļoti liels spiediens eh, par Eiropas Savienības naudas izmantošanu, tā skaitā struktūrālo fondu līdzekļu izmantošanu. Es gribētu teikt, ka Pēdējais priekšlikums, kas mums ir e, šobrīd jāapspriež, ir e, priekšlikums no padoms, ar kuru tiek koriģēts komisijas priekšlikums par reģionālo finansējumu, kas iet tādā virzienā, ka no tā varētu iegūt tās valsts, kuru IKP ir samazinājies par 10% 2009. gadā salīdzinot ar 2008. gadu, ka šīs valsts varētu saņemt vairāk finansējumu, bet tas vēl pagaidām nav apstiprināts. Uh, arī parlamentam ir jāsaka savs vārds par šo jautājumu. Diskusijas notiks arī um, reģionāla komitejā. Uh, Bet uh, eh, šis jautājums noteikti būtu jāapspriež arī šeit, šajā komitejā, jo tas noteikti atstās ietekmi uz to, ka šie līdzekļi tiks piešķirt nākotnē. Un vēl viena lieta, kas noteikti jāpiemina, es tik tiešām uzskatu, ka tas ir ļoti svarīgi. Mēs šodien runāsim par globalizācijas pielāgošanās fondu, nāk jauni priekšlikumi, bet galu galā nav uh, eh, naudas avotu, nav uh, šādas te līnijas budžetā. Uh, nav pozīcijas budžetā, un šī iemesla dēļ mēs varam tikai, tice, tikai cerēt, ka kaut kur parādīsies kaut kāda nauda no kaut kā cita, un tad mēs varēsim to izmantot šajos nolūkās. Un tas nav tikai globalizācijas fonds. Runa ir arī par citiem fondiem, eh, kuriem nav eh, tiešas budžeta pozīcijas. Tas ir ļoti nopietns jautājums, jo tā ir pretruna. Mēs varam uh, palielināt izmaksas tikai tad, ka mēs, tad, ja mēs ceram, ka kaut kur citur, kādā citā pozīcijā nauda netiks pietiekami izmantot. Un tas ir ļoti bīstam. Mums kaut kādā veidā ir jāatrod izēja no šīs situācijas, jo citādi mēs būsim uh, milzīgās problēmās. Lielas paldies! Merci, mon cher collègue. Euh, Madame Carvalho. Paldies. Carvalho kundze, lūdzu. Obrigada, Sr. Prezidente. Gostaria de apoiar a proposta de. Paldies, paldies, priekšsēdētāja kungs. Es vēlētos atbalstīt Sidonijas priekšlikumu. Mums noteikti vajadzētu pievērst uzmanību izglītībai, izpētēji, jāinvestē nauda cilvēku kapitālā, protams, arī jauniešos. Uh, Eh, tie ir galvenie priekšnosacījumi, lai Eiropas Savienība būtu konkurētspējīga un gatava nākotnes izaicinājumiem. Ir jābūt papildus finansējumam, izaugsmai un inovācijai. Ja mēs runājam par enerģētiku un eh, rūpniecību, protams, arī tas ir būtiski Eiropas Savienības nākotnē. E Mums vajadzētu garantēt, lai eh, nesamazinātos eh, dabas resursu un izēvielu daudzums, jo tas, protams, ietekmēs energoapgādes drošību nega negatīvā veidā. Protams, tas ir ļoti cieši saistīts arī ar izpēti, zinātnisko izpēti un visiem investīcijām. Da Favras kundze, lūdzu. Sí, muchas gracias, señor presidente. Uh, Eh, me gustaría hacer algunos comentarios. Paldies, paldies, priekšsēdētāja kungs. Vēlējos izteikt dažādas, dažas piezīmes par uh, Sidonijas sagatavoto dokumentu, par uh, to, kā mainīsies budžeta procedūra pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Es tikai nesen saņēmu dokumentu, varēju to tā ātri pāršķirstīt, bet jau iepazīstoties ar galvenajām nostādnēm, protams, mums jāsaskars ar jaunu procedūru kopumu. Mums ir ārkārtīgi daudz darba, mums varbūt, ka pārāk daudz darba bija veicams septembrī. Protams, būs budžeta projekts maijā. Pēc sākotnējās budžeta tāmes un mums noteikti vajadzētu izmantot e, izdevību, vajadzētu virzīt lietas uz priekšu, vajadzētu panākt, lai kaut kas sakustās arī citās komitejās, ne tikai budžeta komitejā, jo, protams, būs cits komitejas, kas e, rakstīs atzinums par budžeta projektu. Un es lūgtu Surjanu kungu un arī citus kolēģus sastādīt aptuvenu laika grafiku, kurā būtu veicams šis darbs lai citas komitejas varētu atvēlēt vairāk laika atzinumu sastādīšanai. Protams, mēs varētu padomāt par labāku mūsu komitejas darba organizāciju, lai debats par budžetu daudz labākas, gludākas, lai septembrī mums nebūtu atkal tāds haoss, kādu mēs piedzīvojam pagājušā gadā, lai nevaldītu tāda hektika. Bet, nu, tie, tās ir mans pirmās domas, pirmie iespaidi, kas radās vienkārši tā ātri pāršķirstot šo dokumentu. Domāju, ka arī sociālistu grupai būs ko teikt šajā sakarā, jāņem vērā, ka nestoties uz jaunajām procedūrām, tā vai tā, jaunajai budžeta tā prāmē ir jābūt gatavai jau maijā, un mēs vēlamies darbu saplānot pietiekam veiksmīgi, lai mēs septembrī nenonāktu tādā situācijā, kad būs jāstrādā pa galu pa kāklu pie budžeta. Paldies! Paldies! Edgars Gadījis Habels ir nosūtījis mums priekšlikumu, rakstisku priekšlikumu, kas ir ļoti interesants un saistīts ar šo te darba grafiku procedūrai. Es domāju, ka Sidonija un Lašlo varētu noteikti ar viņu sazināties, lai uh, koordinētu savu darbību un nākt klajā ar kopīgu priekšlikumu. Man jāatvainojas komitejas locekļiem, jo darba dokuments ir uh, nosūtīts tikai šodien. Mēs to esam saņēmuši tikai šodien, un jāsaka, mēs ar to iepazīstamies šobrīd. Pielikumā ir informācija par uh, Eh, projektu kalendāru, tātad darba grafiku līdz pat eh, novembrim. Un jums ir arī, arī neliela tabuliņa, kas ir tāds kā komiks, tur vien pietrūkst sejas, bet tur ir pavisam skaidri paskaidrots, kāda ir jaunā procedūra. Kā jau eh, Sidonija teica, un arī pārējie runātāji ir paredzēta tik, tikai viens lasījums. Tas nozīmē, ka katrai institūcijai šoreiz būs jādarbojas ļoti nopietni un, eh, lai eh, pieņemtu takstiskas pozīcijas, mums būtu jāizdara politiska izvēle. Un, kā jau tika teikts, mums būs jāizmanto pēc iespējas labāka laiks, kas būs mūsu rīcībā gada sākuma mūsu e, komitejā, parlamentā, lai labāk sagatavotu mūsu politisko pozīciju, iesaistot e, citas parlamenta komitejas vēl labāk, nekā mēs to esam darījuši iepriekš. Vēl viens cilvēks vēlas izteikties, Rans Fēms, lūdzu. Thank you. Uh... Kas... Paldies, paldies. Man ir tikai dažas piezīmes, bet uh, sākotnēji vēlējos paust atzinību arī Sidonijai par to, ka viņa ir referente. Es biju referents 2000, pirms astoņiem gadiem un jāņem vērā, nu, ka tā ir patiešām izcila pieredze. Es ceru, ka Sidonija piedzīvos ko līdzīgu. Ja mēs runājam par plānošanu, es, protams, iepazinos ar darba dokumentu, bet nepietiekam pamatīgi. Vēlējos Eh, varbūt paust vairākus komentārus. Papildus tam, kas ir šajā dokumentā, mums ir vēl daudz vairāk. Ir diskusijas par eh, starpiestāžu nolīgumu, par finanšu regulējumu, ir vairāki īpašie ziņojumi, kas veltīti tieši šim tematam vairākās komitejās, un ko mums īsti vajadzētu, un arī nedrīkst kavēties, vajadzētu būt uh, Eh, kopīgam darba plānojamam eh, darbam mūsu komitejā. Es domāju, šis būs viens no sarežģītākajiem, smagākajiem gadiem, ko es pieredzēju šajā komitejā. 2011. gada budžets, protams, ir jāpieņem, bet ir vēl ārkārtīgi daudz citu darbu, kas jāpaveic. Tādēļ es vēlējos eh, palūgt priekšsēdētājiem un sekretariātam piedāvāt mums nevienu budžeta grafiku, bet arī visas komitejas darba grafiku. Es domāju, šāds kalendārs mums būtu ļoti noderīgs. Ja mēs runājam par vadlīnijām, protams, eh, ir eh, jāsastāda arī kalendārs un tāpat mums vajadzētu mēģināt radīt pietiekami koncentrētu, lakonisku dokumentu, nevis kaut kādu milzu papīra kaudzi, kur būs vismaz 80 punktu. Kolēģi, vienosimies savā starpā un mums ir nepieciešams kaut ko darīt, ja mēs vēlamies būt spēcīgās pozīcijās, vedot sarunas ar padomu mūsu komitejā un visā parlamentā ir jābūt vairākum atbalstam. Uh, Es domāju, ka ir jārunā par prioritātēm, diskusijām ir jānorisinās jau tagad, nedrīkstam vilcināties, tas ir pats būtiskākais. Un koncentrēsimies šajā papīrā uz dažiem punktiem. Un viens punkts. Kas mums vēl būtu jādara? Ir jāanalizē tās problēmas, ar ko mēs saskārāmies pagājušajā gadā tātad pieņemot 2010. gada budžetu, jo šīs problēmas jau nekur nepazudīs, tās mums sekos arī nākamgad. Un divas problēmas ir mūsu darba kārtībā, piemēram, griezti viens A kategorijā. Protams, tur ir ārkārtīgi daudz prioritāšu, sociālā iekļaušana, kosmos politika un tā tālāk. Un īstenībā šeit tam visam nepietiek vietas. Tādēļ ir jābūt agrīnām strateģiskām diskusijām, kā beidzot atrisināt šo problēmu. Un mums ir abata kunga ziņojums vēlāk, kur, protams, atkal šie jautājumi būs jāapspriež. Protams, mēs te nerunājam tikai par skaitļiem, mums jārunā par iestāžu attiecībām, nolīgumiem, ir daudz diskusiju, kas ir arī tāda vispārīgāka rakstura, 20% robeža Eiropas parlamentam, 5. kategorijā, un šī situācija ir pilnīgi jauna, ko tādu neesam piedzīvojuši līdz šim, un mums jau agri vajadzējas apspriesties par to, uh, ko mēs vēlamies panākt. Mēs taču nevēlamies tikai cīnīties ar padomu, ir jābūt pietiekam labām institūciju attiecībām. Mēs nevaram visu laiku tikai diskutēt par piekto kategoriju. Mums ir tagad jārunā arī par ārējās rīcības dienestu. Arī pārējais laika noteikumi tiek aktīvi apspriest, kas notiks ar 2011. gadu budžetu šajā kontekstā, un tāpat ir ļoti daudz sarunu par starpiestāžu nolīgumu. Protams, tie ir tikai daži no jautājumiem, kam mums vajadzētu pievērsties, vajadzētu tos apspriest pēc iespējas ātrāk un jābūt strateģiskai tādai vienošanai starp visām grupām. Paldies! Oui, merci, mon, mon cher collègue. Paldies, godātais kolēģi! Vēlos izmantot šo iespēju, lai varētu sveikt Katīnu Giku, kur ir eh, klātesošajā zālē. Viņa, es nezinu, vai tā ir eh, sagadīšanās, lai norādīt, viņi bija jūsu priekšgājēji, varbūt tas ir tāds veids, kā jūs norādāt šo politisko mantojumu pārņemšanu, un viņa arī ir IFD ekspertu grupā. Bienvenue et tous nos voeux, chers. Euh, Laipni lūgti, lūgti Katrīna. Korāns uzsvēra ļoti svarīgus punktus. Jā, Tik tiešām pēc iespējas ātrāk mums ir jāizstrādā visaptverošs pilnīgs darba grafiks, ne tikai kas attiec uz ikgadējo budžetu procedūru, bet arī kas attiec uz citiem uh, ļoti svarīgiem dokumentiem, par kuriem būs jāpieņem lēmumi. Mēs pie tā strādājam, tas ir nedaudz sarežģīti un uh, to satrunāt ļoti precīzi, jo pašlaik mums vēl nav pilnībā nokomplektēta Eiropas komisija. Mēs zinām, kurš būs eh, komisārs, kurš atbild, būs atbildīgs ar budžeta jautājumiem, bet pašlaik viņš vēl nav ieņēmis savu amatu. Tādēļ arī darba grafiks attiecībā uz komisijas atbildību un kompetences nav atkarīgs tikai vienīgi no mums. Bet, protams, darīsim visu, lai šie precizējumi mūsu rīcībā būtu pēc iespējas ātrāk, lai varētu strādāt pēc iespējas labākos nosacījumos. Koranam ir arī taisnība mums atgādinot to, ka mūsu parlamentam jauna atbildība un kompetences, kuras atrunā Lisabonas līgums, nozīmē to, ka mums ir nepieciešama ļoti plašs vairākums. Jūs atceraties, ka Mums izdevās tādējādi pieņemt 2010. gada budžetu ar uh, četrām piekdaļām vairākumu. Tas ir virs divām trešdaļām. Tāds bija mūsu politiskais mērķis, lai varētu norādīt mūsu spēku attiecībā citām institūcijām, un, manuprāt, mums ir jāturpina šādā veidā strādāt. Tieši šī iemesla dēļ mēs arī vēlējāmies jau šodien organizēt pirmo viedokļu apmaiņu par prioritātēm un bažām un tam līdzīgi. Nu, tā vēl ir tikai viedokļa apmaiņa, tad virspusēja. Pirmais rauns, bet ir ļoti svarīgi, lai jau no gada sākuma mēs sāktu strādāt kopā komiteja to ļoti labi zina, viņi to ir darījis arī iepriekšējos gadus un mēģināsim šogad strādāt vēl efektīvāk. Un uzklausot Goranu, būtu Raimers, tā pastāvīgā referenta atbildības ietveros pēc gals finanšu pārs, finanšu perspektīvām arī varētu izstrādāt nelielu tā tabulu par šīm rezervēm, kādas ir pieejamas dažādās kategorijās un apakškategorijās, jo pēc sarunām, kāds mums bija par 2010. gada budžetu, šīs rezerves ir vairāk, nu, santīmos izteikts, nevis miljardos eiro. Starp 0 un 0,01. Varbūt tur vēl kādu rezervītu var atrast. Gudēta referents kundze. Vai Raimers? Neatvainojiet. Rēmers par šo, un pēc tam Palīno kungs. Paldies, paldies priekšsādātāji kungs. Es labprāt vēlējos papildināt iepriekšējā runātāja teikto. Protams, mums priekšā stāv darba pilni mēneši. Es nezinu, vai tas būs smagākais budžeta gads, bet tas ir atkarīgs arī no tā, cik augstas būs mūsu ambīcijas un ko darīs komisija, cik ambiciozi un drosmīgi tā būs piedāvāt priekšlikums runājot par jauno e, starpiestāžu nolīgumu. Protams, jāpadomā, cik lielā mērā mēs to pārņemsim, un mums nebūs pārāk daudz laika dažādām rezolūcijām un ziņojumiem. Mēs jau zinājām, ka būs Lisabonas līgums, tas sāksies spēkā, būs jauna procedūra, un, protams, tika runāts par manu atbildību kā galvenajam referentam, un decembrī mēs ar lielu uh, balsu vairākumu varējām rēķināties, un, protams, tas ir ļoti atkarīgs arī no tā, vai tas bija četras piekdaļas, kas mūs atbalstīja, un vai mēs ar tikpat lielu atbalstu varam rēķināties nākamā mēneša laikā. Protams, 2011. gada budžets ir jāpieņem, bet uh, vairāku gadu vienošanās, kas mums ir jānoslēdz, protams, spēcīgi ietekmēs vairākas kategorijas un budžeta pozīcijas tad varētu pa, uz, uzdot jautājumu, vai mums vispār vēl būs kādas manevrēšanas iespējas atsevišķās kategorijās, vai mēs eh, būsim ļoti fantāzijas bagāti un atradīsim dažādas rezerves un piesaistīsim jaunus līdzekļus, ņemot vērā atsevišķos projektus, ko ir piedāvājis komisija, jo, protams, projektu skaits ir tikai pieaudzis. Mēs esam eh, iepriekš guvuši panākumus, bet rezerves, kas ir pieejamas tagad, nav vairs tādas pašas, kādas bija iepriekšējo divu gadu laikā. Nu, nauda pamazām sāk izsīkt, tādēļ rodas interesants jautājums. Uh, protams, ņemot vērā arī 2011. gada du, e, budžeta diskusijas vairākās komitejās, mums ir jāizstrādā darba dokuments un jāpadomā, ko mēs darīsim. Protams, ir arī jāievērā starp iestāžu nolīgums saskaņā ar trešo e, dibināšanas līgumu pāntu. E, ir jāpiemēro starp iestāžu nolīgums un šī līguma piemērošana notiek tikai vienojoties visām institūcijām. Tādēļ eh, vēlētos jau pareizi noskaņot kolēģus. Es labprāt piedāvātu pateikt nē sākumā. Protams, mums par to vajadzēs apspriesties, vajadzēs saprast, eh, kādas būs pārmaiņas mūsu darbā, kā jaunie līgumi ietekmēs mūsu darbu. Un ja mēs teiksim, ka viena daļa no dibināšanas līguma tiek pārņemta arī finanšu nolīgumos ar parlamentu piekrišanu, vai tas ir tehniskas dabas, eh, vai tā ir tehniskas dabas adaptācija. Uh, vai mums nevajag padomāt arī par politisko prioritāšu saskaņošanu, ņemot vērā to, ka ir stājies spēkā Lisbonas līgums. Protams, tas arī attieksies uz visām finanšu procedūrām. Mēs runājam gan par uh, ārlietu dienestu, par dažādām prioritātēm kosmosa nozarē, un tas viss arī ir noteikts Lisabonas līgumā. Tādēļ es patiešām esmu ieintriģēts uzzināt, kādi būs komisijas priekšlikumi martā, kādas būs kalkulācijas, kādi būs uh, aprēķini, ko mēs varam sagaidīt, ņemot vērā pašreizējo finanšu ietvaru, vai tas viss tiks aizbīdīts uz 2020. gadu. Uz šo jautājumu ir jāatbild. Un vajadzētu arī atbildēt uz jautājumu, ko mēs vēlamies sasniegt kā Eiropas parlaments ņemot vērā. Ņemot vērā to, ko esam pārnesuši uz uh, koplēmumu procedūru un ko mēs vēlamies sasniegt, ņemot vērā Eh, pašreizējo nolīgumu ir dažādi obligāti izdevumi, neobliga, neobligāti izdevumi, un ir vairākas nodaļas, kas mums noteikti ir jāatver atkārtot. Es ļoti labi atceros, kā mēs runājām par Eiropas parlamenta tiesībām tikt informētām, tad, kad eh, tika pārspriest kopējā ārējās drošības politika. Mēs šīs tiesības ieguvām, pirms tam to mums nebija, un informācijas sniegšana, nu, pašreiz darbojas visai veiksmīgi Bet, protams, mums vajadzēja arī no kaut kā atteikties tā labā, vajadzēja kaut ko upurēt. Piemēram, eh, šī, eh, šajā laikā mēs nevarējām arī eh, pārāk daudz naudas ievietot rezervē. Protams, mainās arī mūsu dialogu partneri, mainās mūsu partneri kādu pietvaros runājot par Lisabonas līgumu jauniem noteikumiem. Un tas nozīmē, ka kādu Eh, ir tāds temats, par ko mēs varam diskutēt. Šeit ne, ir nepieciešams konsultācijas, bet mēs nevaram te veikt vienkārši tādas tehniskas saskaņošanās. Protams, ir jāizstrādā arī atzinums par ārlietu dienestu izveidošanu, un e, šis priekšlikums šķiet nāks vai no ārlietu komitejas, vai no konstitucionālo lietu komitejas. Mums vajadzētu parūpēties par to, lai mēs visu runātu vienā valodā, lai mēs cits, citu saprastu, un arī piemērot, saskaņot visus nepieciešamos instrumentus ņemot vērā arī budžeta procedūru. Tādā veidā mēs varētu eh, arī zināmā mērā ietekmēt lietu kārtību. Da hängt es in der Tat sehr davon ab, was jetzt von Seiten der Kommission? Protams, e, ļoti daudz mēs arī sagaidām no komisijas priekšlikuma, vai komisija bija pietiekami ambicioza, runājot par e, finanšu attīstību nākotnē, vai komisija varēs veikt kādus vērtējumus, vai varēs nospraust mums kādu orientāciju, ceļu, pa kur mums jāiet, vai tas viss mums būs jādara pašiem. Nu, es vienkārši to vēlējos pateikt, jo iepriekš e, vedot sarunas mēs esam. Uh, mm, pieredzējuši to, ka komisija nebija pietiekami ambicioza, viņi ne, nenosauca mums konkrētas skaitļus, un tad mums viss bija jādara pašiem uz savu galvu. Es vienkārši vēlējos to pateikt un nu, nedaudz arī reaģēt uz uh, Natālijas Gakāns teikto, un tad mēs varētu arī vēlāk, varbūt martā, beidzot iepazīties ar komisijas priekšlikumiem, nu, ja tāda tiks izteikti. Protams, jaunajai komisijai tas ir grūts uzdevums. Viņi tagad sāks strādāt, viņiem būs liela atbildības daļa un zināmā mērā viņiem ir jāuzņems arī savu atbildības nāstu no iepriekšējās komitejas kā tāds mantojums. Un uh, Eh, varbūt viņi aplūkos vairākas detaļas tehniskāk, nevis tik politiski, un mums jāpadomā, kā sarunāties ar jauno komisiju, jauno komisāru, viņiem tagad arī ir liela atbildības daļa, un kādas būs šīs politiskās sarunas, lai mēs pēc iespējas ātrāk varētu slēgt vienošanās, bet, protams, kalendārs šeit nav galvenais. Mums jādomā par rezultātu. Rezultāts ir mūsu galvenā prioritāte, un es ceru, ka komisija ko tādu arī uzskatīs par savu darbu prioritāti. Protams, viņi vēl varēs piedāvāt dažādas saskaņošanas, izmaiņas, rudenī, tādas ir komisijas tiesības, bet mums jāpadomā, protams, laiks ir būtisks faktors, bet ir jāpadomā arī par to, lai budžets 2011. gadam būtu pietiekam kvalitatīvs. Un e, varbūt es varētu sagatavot arī pārdomas, ar ko jūs iepazīstināt nākamajā komitejas sēdē, bet vēlējos jūs ar e, nu, dažām idejām iepazīstināt jau tagad, lai debats norisinātos tā intensīvāk. Paldies! Tīm remarque. Paldies, Rainer, par eh, šiem ļoti vērtīgiem komentāriem. Tagad Kolino kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es piekrītu jums, tik tiešām runa nav par darbu grafiku, jeb kalendāru, bet drīzāk par mērķiem, kurus mēs vēlamies sasniegt. Es gribētu apsveikt Sidoniju, kas lieliski iepazīstināja ar 2011. gadu prioritātēm. Protams, ir arī problēmas, ar kurām saskars jaunieši, studenti. Tas nozīmē, ka tas, ko mēs vēlamies panākt, proti definēt pirmo budžetu pēc Lisabonas uh, līguma, uh, tā lai eh, tajā būtu arī mm, sociālā dimensija. Kolēģis eh, pirms brīža teikt, teica, ka Itālijā par jauniešiem tiek uzskatīti cilvēki līdz pat 39 gadu vecumam. Jāsaka, kā Itālis es to nebiju pamanījis, bet tik tiešām šobrīd Itālijā notiek socioloģiskas diskusijas par ģimenes attīstību un sabiedrības attīstību un par šo te problēmu, proti par to, kad jaunieši beidzot atstāja vecāku mājas. Mēs lieliski zinām, ka sociālā ietekme ne tikai uz ģimeni, bet uz sabiedrību kopumā ir diezgan milzīga. Un 2011. gada budžetā mēs vēlējāmies domāt arī par jauniešiem, un, protams, ka šis punkts ir ļoti svarīgs. Bet es gribētu pieminēt vēl vienu elementu, kuram es sakoju diezgan cieši, proti tā ir uh, satiksmes drošība. Satiksmes drošība kā braucējiem jauniešu uzvedību un prakse. Mēs zinām, ka bieži vien šajā jomā mēs eh, saskaramies zināmām problēmām, jo jaunieši ir Eiropas Savienības eh, mantojums un jaunā paudze drīzāk eh, rīkojas kā tādi materiālisti un hedonisti, un es uzskatu, ka parlamentāriešiem mums būtu nedaudz jāorientē, jāiekļauj arī e, šie aspekti 2011. gada budžetā. Mums vajadzētu padomāt arī par pozitīvajiem aspektiem. Tālāk, kas attiecas uz 2020. gadu par izdevumiem, par kuriem mēs jau runājām, uh, Es domāju, ka šajā punktā mums būtu jāpieņem eh, stingra nostāja. Mēs pārstāvam tautu, nevis birokrātiju, ne nacionālā birokrātija, ne Eiropas Savienības birokrātija. No mums ir atkarīgas šīs pozīcijas, līnijas, eh, orientācijas, kas palīdz eh, pēc tam Eiropiešiem izdarīt savu izvēlu. Paldies, kolēģi, kas attiecas uz vecumu. Tad jāsaka, ka es Francijā savulaik piedarēju pie politiskās partijas, uh, kurai, kā visām politiskajām partijām, bija arī jauniešu zars. Un, lai piedalītos e, šajā jauniešu zarā, bija divi priekšnoteikumi. Vajadzēja būt vai nu jaunākam par 30 gadiem, vai arī kādreiz vajadzēja būt jaunākam par 30 gadiem. Jūs zināt, ka tā ir ļoti dīvaina politika. Proti, e, visu laiku jums tiek teikts, ka jūs esat pārāk jauns, un tad kādu dienu pēkšņi jums paziņo, jūs esat pārāk vecs. Sidonija, ņemot vērā šīs diezgan bagātīgās diskusijas, lūdzu, vārds jums. Vispirms es gribētu pateikties eh, visiem kolēģiem. Es ļoti rūpīgi pierakstīju visu to, kas tika teikts kopumā. Mans pirmais iespējas ir tāds, ka eh, kopumā ir atbalsts eh, šim te vispārīgajam ietvaram, kur es jums izklāstīju, un tas man dod lielisku motivāciju. Daži no jūsu komentāriem bija ļoti konkrēti. Uh, un es noteikti tos izmantošu, lai turpinātu savu darbu. Es nezinu, vai manā rīcībā ir laiks, lai varbūt atsauktos vismaz uz dažiem komentāriem, pakomentētu tos. Tātad, protams, 2011. gada budžets mēs nevaram to paredzēt, nesk neskatoties uz visām daudzgadu problēmām. Un te es gribētu atsaukties uz to, ko teica Bokroškungs. Proti, es nebaidos E, no samazinājumiem kādās jomās, jo īpaši tad, ja mums ir ļoti neliels rezervs, mums ir jābūt pienācīgi, mums ir jābūt pietiekami drosmīgiem, lai paraudzītos, kur mēs varbūt neizmantojam šos līdzekļus. Tātad nevis pārskatīt šo te daudzgadu plānu, bet arī paraudzīties, ko mēs varam izmantot no tām pozīcijām, kas varbūt ir tikai tādas ilūzijas, kur līdzekļi ir pieejami, bet kur netiek izmantot. Tātad es domāju, ka mums ir jāpadomā par dažādām opcijām eh, finansējuma avotu rašanai. Tas attiecas arī uz to, ko teica Godmaņkungs. Mēs esam redzējuši pēdējo gadu laikā, ka ir dažas pozīcijas, kas darbojas eh, tā, ka mēs gluži vienkārši paņemam līdzekļus, bet nesaprotam, kāpēc te ir paredzēts tik augsts budžets. Un es, protams, vēlētos paraudzīties arī uz to, kā norit izpildi, bet mēs noteikti arī izmantosim uzraudzības grupu darbu. Tātad mēs strādāsim pie tā, lai redzētu, kur mēs varētu rast šos līdzekļus tām pozīcijām, kuras mēs vēlamies īstenot. Tālāk, kas ir vēl svarīgi? Protams, šis ir kalendārs. Ja mēs paraugamies uz kalendāru, protams, ka būs e, šeit jāparedz arī daži citi paralēlie procesi. Es pilnībā piekrītu Joranam Fermam, bet es gribētu izmantot arī šo iespēju, ka mūsu vidū ir komisijas pārstāvji. Un es gribētu aicināt komisiju arī palīdzēt man un varbūt e, sniegt man savu pieredzi no savu darba. Mans jautājums būtu, piemēram, kas notiks ar šo te izpildes vēstuli? Vai komisija būs pietiekami daudz laika, lai izskatītu mūsu grozījumus un iesniegt mums un nosūtīt mums šo te izpildāmības vēstuli? Es domāju, ka mēs noteikti sagatavosim šo kalendāru, ņemot vērā arī komisijas eh, teikto, kā mēs strādāsim pie šīs te jaunās procedūras. Tālāk, kas attiecas uz Spānijas kolēģis teikto. Viņa uzdev jautājumu par to, kāpēc tik daudz paredzēts otrajā gada pusē. Es domāju, ka mūsu galīgais mērķis ir sadalīt darbu vienādi visa gada garumā. Un te es gribētu aicināt uz sadarbību no visu politisko grupu puses, lai mēs, mēs varētu paredzēt uh, diskusijas jau pirmajā gada pusē. Es no savas puses esmu gatava strādāt jau sākot no šā brīža. Un ja e, mēs e, sagatavojam e, šos te grozījumus septembrim, tad, protams, mēs varam izmantot vasaru, lai strādātu pie grozījumiem, bet te es runāju nedaudz ironiski, jo mēs droši vien nevēlamies pavadīt augustu mēnesi, lai gatavotu grozījumus. Nē, nē. Protams, ka augustā ir citas lietas, ko vajadzētu darīt. Uh, Tātad mans priekšlikums būtu sadarboties ar specializētajām komitejām līdz jūlijam, un tad uh, grozījuma izstrādāšanas posmā būt ļoti disciplinētiem un realistiem, uh, domājot par tiem grozījumiem, kurus mēs sagatavojam, jo mums uh, būs tikai viena iespēja, mums nebūs divas iespējas, kā tas bija iepriekš. Tātad mums ir jābūt ļoti disciplinētiem, gatavojot šos grozījumus jo nebūs otrās iespējas. Mums būs tikai viens lasījums un tad samierināšanās. Tāpat es gribētu pieminēt, ka mēs noteikti sagaidām arī disciplīnu no specializētajām komitejām, lai viņi eh, arī ievērot šo disciplīnu, sagatavot savus grozījumus, bet mums ir jābūt arī pašiem disciplinētiem, tāpēc ceru uz jūsu sadarbību. Tālāk es negribētu ieslēgt akadēmiskās eh, diskusijās par to, ka cilvēki ir jāuzskata, vairs ne. Tomēr es uh, gribētu izteikt savu viedokli. Manuprāt, jaunieši un jauni cilvēki ir resursi. Resursi, kuri Eiropas Savienībā sarūk. Tāpēc es raugos uz jauniem cilvēkiem kā uz iespēju, kā uz resursiem, kas veidos Eiropas Savienības labklājību nākotnē, kā arī būs uh, investīcija avots. Tāpēc arī jautājums nav par uh, šiem te 37 vai 39 gadiem, bet jautājums drīzāk ir par pārēju no uh, mācībām, studijām uz darbu Un man tas drīzāk ir tāds atslēgas vārds, nevis kohort, kurā kaut kas tiek ierobežots. Tātad tas ir tāds atslēgas vārds, eh, ar kur mēs definējam to iedzīvotāju grupu, kurā vajadzētu investēt, kuru, kurai, kuru vajadzētu atbalstīt pēc iespējas labāk. Un, protams, ka mums ir jāpatur spēkā, jāpatur prātā eh, tie aspekti, pie kuriem strādā Eiropas Savienība. Tātad mobilitāte, programmas, kas jau darbojas, piemēram, Erasmus programma un arī uh, palīdzību plašākā izpratnē, iekļaujot pētniecību, akadēmiķus un varbūt arī uh, mācekļus. Mēs varētu runāt arī par uh, profesiju atzīšanu mobilitātes ietveros. Uh, man ir pieredze socioloģijā, Un tagad ir plašas diskusijas par to, ka ir klasisks cikls skola, darbs un pensija, bet, šo, bet šobrīd šie cikli mainās. Un ja šobrīd, kad cilvēki kļūst jauni atkal no jauna un jauna savā dzīves ciklā, proti viņi atkal atgriežas pie studijām, teiksim, darba dzīves vidū, daudz mācās eh, visu mūžu. Tātad šī te izglītība ir cikliska. Un zināmā mērā tas nozīmē, ka ir risks, ka šie cilvēki varētu tikt izslēgti no darba tirgus un viņiem ir grūti atgriezties darba tirgu, vai arī viņi tiek izslēgti no akadēmiskās dzīves un viņiem ir grūti atgriezties uh, akadēmiskajā dzīvē. Tātad kopumā varētu teikt, ka jaunieši un jaunatne ir atslēgas vārds strādājot pie tām problēmām, pie kurām mēs strādājam. Paldies par jūsu atbalstu. Paldies, Sidonija. Es domāju, ka visi novērtē jūsu eh, kompetenci un arī to garu, kādā jūs eh, grasaties izpildīt šo te ļoti svarīgu uzdevumu šā gada laikā. Tagad pievērsīsimies citu institūciju budžetam un Helga mūs iepazīstinās ar politisko problemātiku, kas ir saistīta ar 2011. gada budžetu. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāj kungs, sākumā runāšu dzimtajā valodā, proti vācu un. Eh, neskatoties uz to, ka ļoti augstu cienu Bokroša kungu, bet ja būtu patiešām tā, kā viņš teica, ka Eiropas parlaments būtu patiešām eh, varējis aizstāvēt savus prioritātes, tad tomēr budžets izskatītos savādāk nekā mēs to būtu iedomājušies. Man šķiet, ka te nav izvēlēta pareizā pieeja. Un otrs komentārs, es varu piekrist Bēgas kungam, es uzskatu, uh, ka ņemot vērā arī tās debats, kas norisinājās par Eiropas parlamenta apmēru pagājušā nedēļā, tās norisinājās Strasbūrā, tā tad neskatoties uz šīm debatēm, mums tomēr vajadzētu vēlreiz apzināties strateģisko situāciju, proti, ko nozīmē Lisabons līgums gan komisijas, gan arī parlamenta budžetam. Protams, eh, vēl varētu uzdot jautājumu, cik liels panākums mēs gūsim, bet eh, man vajadzētu arī politisku vienošanos par to, ka pēc tam, kad mēs esam uh, veiksmīgi pieņēmuši Lisabonas līgumu, mums ir jābūt kopīgām interesēm to pilnībā īstenot un arī saskaņot savus darba metodus ar jaunajiem Lisabonas līguma noteikumiem, gan mūsu deputātu darbu, gan arī visu komiteju. Uh, darba prasmes un eh, darba kapacitāti. Protams, tas attiecas arī uz visiem dienestiem un arī bibliotēku. Mums ir bijušas debates, piemēram, par to, kāds eh, ir darba veids, kā izskatās ASV kongress, kā izskatās Eiropas parlaments. Protams, to nevar tā tieši salīdzināt, bet ja mēs, piemēram, salīdzinām mūsu darba kapacitāti, tad mums ir ļoti maz, eh, nu, tādu ierīču mūsu ziņā un darba kapacitātes. Vēl tālāk, pagājušā nedēļā mēs vienojāmies par to, ka parlamenta budžets nedrīkst pārkāpt 20%. Katrā ziņā 2010. gadā tā nedrīkstēja būt. Vēlējos jums vēlreiz atsaukt atmiņā to, ka ir parlamenta vienošanās tāda pastāv un kad tika iedzīvināt šī vienošanās 20% nebija paredzēts ne deputātu status, ne ēku politika, bet šī 20% robeža vienmēr tika noteikta, neņemot vērā dažādas jaunos izaicinājumus. Līdz ar to mēs varējām būt tādi visai dāsni, mēs varbūt dzīvojām pār saviem līdzekļiem, bet es zinu, ka pastāv ierobežojumi, pastāv ierobežojumi ņemot vērā arī padomas pozīcijas, bet, protams, mēs varam arī tagad iesaistīties debatēs, kas tad īsti ir Lisabons līgums, ko tas nozīmē mums, ko tas nozīmē mūsu darba metodēm. Vienkārši mums vajadzētu to tagad uh, aplūkot, eh, stādīties priekšā, lai mēs saprastu, kādas ir mūsu robežas un nemēģinātu kādu pār šim slieksnim. Es vēlējos darbiniekiem radīt pirmo pārskatu, mm, viņiem acu priekšā varbūt uzburt tādu ainu, ko tas varētu nozīmēt 2011. gada budžetam. Un tagad es eh, runāšu angļu valodā. Un sākšu ar uh, Eiropas parlamenta tradicionālo 20% proporciju. Kā mēs varētu patiešām nosekt visas mūsu vajadzības, ņemot vērā Lisabonas līguma noteikumus saskaņā ar 5. Kategor kategorijā noteiktajiem griestiem un tradicionālo 20% proporciju 5. kategorijā. Ir uh, sākotnējās tāmes 2010. gadam, tās ir jāpārnes uz 2011. gadu un tas novedīs pie papildus izdevumiem 22,24 miljonu eiro apmērā, ja 1500 eiro būs papildus samaksa visiem deputātiem, ko var maksāt tālāk asistentiem. To var papildināt, tātad palielināt uz 3000 eiro. Debats joprojām norisinās, un tas nozīmē, ka mums vajadzēs papildus 35,49 miljonus eiro protams, no tā izriet papildus jautājums. Ja mums būs jauni darbinieki un papildus nauda, lai maksātu šiem jaunajiem darbiniekiem, ir jārēķinās ar konkrētām sekām. Kur tad būs šie papildus asistenti, kur viņi dzīvos, kur viņi uzturēsies, vai mums vajadzēs papildus ēkas, vai mums vajadzēs restruktūrēt jaunās ēkas, vai viņi atradīsies kaut kur ārpus šīm ēkām, kur būs viņa biroja, kur būs darba vietas. Tas ir jautājums, par ko jādiskutē. Um allocate new money. But mums, protams, ir jāpadomā par jaunu līdzekļu asignējumu un jāpadomā par to, kā organizēt savu darbu labākā veidā. Tālāk par algu paaugstinājumu un ko tas nozīmēs mūsu budžetam. Uh, Mēs runājam par aprēķiniem 1,085%, tas ir palielinājums 6 mēnešu laikā 2009. gadā un 2010. gadā visa gada garumā. 145 eh, miljoni visām institūcijām un par e- Eiropas parlamentu konkrēti runājot, tie būtu apmēram Increase... 40 miljoni. Mēs runājam par normālo palielinājumu piektās kategorijas ietvaros. 2010. gads 51,2 miljoni un eh, ņemot vērā šīs, eh, šos palielinājumus, tas ņemt vērā arī jaunos izaicinājumus un jaunās stratēģijas. Nu, un tad eh, īstenībā rezervē gandrīz naudiņas vairs nebūtu. Protams, mums ir vēl daudz citu jautājumu jāapspriež. Ir uh, reimbursement by the Belgian government of 85. 85 miljoni, ko pieprasīja Bēļģijas valdība, tā bija nauda, ko mēs uh, iztērējām ceļot jaunās parlamenta ēkas, bet īstenībā tas netika iztērēts tikai un vienīgi parlamenta labā. Mēs te varētu varbūt uh, pieprasīt kompensāciju un varbūt mēs varētu pieprasīt vēl papildus līdzekļus. Protams, tas spēcīgi ietekmē arī šo 20% robežu, vai mēs to ies, varēsim saglabāt, un ja mēs to vēlamies saglabāt, ir jāpadomā par jaunām metodēm, kā strādāt ar pieejamiem līdzekļiem, un, protams, šeit rodas politisks dabas jautājums. Ir jāuzdod stratēģisks jautājums, vai mēs vēlamies palikt šo 20% ietvaros. Protams, ir politiski apsvērumi, stratēģiski apsvērumi, bet mums, protams, ir jābūt spējīgiem strādāt pēc iespējas labāk. Ir noteikti arī eh, šī latiņa, ko ir uzlicis Lisabons līgums, jāpatur pietiekama augsta, jāveic nepie, nepieciešamās metamorfozes, un tam visam ir jānotiek saskaņā ar procedūru. Uh, Tikai viena detaļa, ko es vēlējos šeit piemetināt. Mūsu grupa ka zaļo grupa vēlējās teikt sēkojošo. Um, Ņemot vērā attīstību digitālajā tirgū, mēs nedaudz cīnāmies pret Microsoft monopolu, jo parlamentā parasti tiek izmantota Microsoft programmatūra. Varbūt šo režīmu varētu mainīt un, piemēram, mēs varētu kaut ko šeit mainīt, izstrādāt jaunas priekšlikumus, lai šī monopola situācija beidzot mainītos. Paldies! Merci beaucoup, Elga. Euh, Paldies, Vogenkungs. Uh, uh, Paldies, priekšsēdētāji. Kā teica brīdi apakaļ, 2011. gada budžets būs ļoti sarežģīts. Nu, šaubu nav arī citu institūciju budžeta sarunas būs arī ļoti grūtas To jau mēs arī redzēj, redzēsim, kad mēs runāsim par desmitā gadu grozīto budžetu, par uh, resursiem, un tur daudz kas ir pretrunīgi, un tas būs aktuāls jautājums arī 11. gadā. Ir ļoti svarīgi, lai mēs nosakām savus prioritātus pēc iespējas ātrāk, mums tas ir jāizdara par 2010. gada budžetu. Mēs teicām, ka prioritātes iekļauj cilvēku resursus, organizāciju, labāku informāciju deputātiem. Mēs arī teicām, kā būtu jāuzliek uzsvērts arī uz ēku politiku komunikācijām un arī Eiropas vēstures māju. Tas viss ir ļoti svarīgi, dažs prioritātes tiks īstenots. Citas mēs redzam, ka vairs nav mūsu prioritātes, un tādēļ mums ir jāsīk, jāsāk šī diskusija pēc iespējas ātrāk par prioritātēm. Manuprāt, viena no prioritātēm ir šīs uh, izvēle par izmaksām, kuras uh, ir tie posteņi, kur mums ir jāizdod naudu, kur nav jāizdod naudu. Mums ir jāraugās, kādas ir šīs variācijas iespējas, un tad arī jāpieņem lēmumi, ņemot vērā šīs prioritātes. Vēl viena lieta - ēku politika vai mums ir jāparedz ēku politikas finansējums varbūt kādam citam, citai jomai un kā to optimizēt nākotnē. Arī 20% skaitlis vai arī, arī šo džentlmenis vienošanos būtu arī jāpārskata ja mēs vēlamies uzlabot parlamenta darbību un ņemot vērā arī Lisabonas līguma atturēto līgu lomu, mums ir par daudz ko jārunā. Bet pašlaik mums ir jābūt drošiem par to, ka mums ir jau laicīgas diskusijas par mūsu prioritātēm. Un esmu ļoti priecīgs arī par šīm diskusijām. Paldies, man godētājs uh, kolēģi Fernandes kungs. Obrigado, senhora Presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, apsveicu referents kundzi un vēlos norādīt, ka EPP piekrīt uh, vispārējiem mērķiem, kādi ir uzskaitīti, un uzskatām arī, ka mūsu prioritātēm ir jābūt lieliska likumdošana kāda ir mūsu prioritāte. Ja mums nav labas likumdošanas, tad uh, Eiropai tas izmaksās ļoti dārgi, Eiropai un tās pilsoņiem. Šis ir mūsu mērķis, un tad mums ir jāparedz nepieciešamie resursi, lai varētu arī to, ko mēs esam paredzējuši. Lai ko mēs arī darītu, ir jābūt drošiem, ka mm, deputātu komiteju un arī politisko mm, grupu resursi būtu pietiekami. Un ļoti svarīgi arī norādīt un redzēt, kur mēs esam. Mums ir noteikti fiksētās izmaksas. Es zinu, ka tas jau ir minēts iepriekš, bet ir ļoti svarīgi pārskatīt šos izmaksu posteņus un šajos jaunajos nosacījumos līgumam stāties spēkā, ir jāveic progress strādājot pie budžeta, bet vienreiz ir jā, vienmēr jāpatur prātā, ka mūsu gala mērķim ir jābūt lieliskai likumdošanai. Mūsu ēku politika vienmēr ir bijusi ļoti liela budžeta sastāvdaļa. Un savā ziņā mums ir jāpārskata šī ēku politika, tā ir vēl viena prioritāte. Jautājumā par vienošanos, kādu mēs vēlamies panākt. Mums ir jālemj. Jāpieņem mūsu lēmumu paturēt prātā šos 20%, un tāpat laikā, tad, protams, mums ir jāpalīdz, jānoliek steiksni zemāks par šiem 20%. Līdz ar to būs jāizslēdz pilnīgi viss, kas būs liekas attiecībā uz šiem fiksētajām izmaksām. Pirmkārt, mēs samazināsim maksājumus tur, kur vien varam, jomās, kuras mums vairs nav prioritāras. Un tad būtu jāraugās, kāda ir situācija. Jāpārbauda, lai 20%, lai mēs tātad ievērotu šos 20%, Un varbūt tad ir jāpārskat šis 20% skaidrs, ja tas ir nepieciešams. Es neesmu tā īpaši, neiestājos īpaši par šo punktu, bet tomēr. Vienai, ja ir kāda institūcija, kurai jāraugās uz to, tad tas ir Eiropas parlaments. Mums arī jāsaprot, ka. Kā Šis jautājums ir noteikti tāds, kuram īpašu uzmanību pievērsīs plašsaziņas līdzekļi. Mums ir jābūt šeit ļoti spēcīgai vienprātībai mūsu vidū par to, ko mēs varam saņemt no budžeta, kur mēs varam veikt ietaupījumus. Un, ja nevaram veikt visus nepieciešamos ietaupījumus, tad būs jāveic, jāved sarunas, jo īpaši ar padomi lai mēs nenokļūtu grūtībās. Lūk, tāds ir mūsu prioritāts. Ja gribam, lai institūcija labdarbojas. Helga, trūpeli e, tie. Paldies. Helga ļoti labi aprakstīja šo situāciju un par grūtībām, kādas tie tagad mūsu mums priekšā. Eh, tad, kad mēs runājam par šīm lielākām izmaksām, par kurām viņa tā kā iestājas, mēs redzam, kā pieaugums varētu būt reiz uh, miljonu tuvāko trīs mēnešu laikā, un tad būs 26 miljoni, nevis 23 2011. gadam. izmaksas pieaugs. Ieviešot Lisabonas līgumu, un arī algas pieaugs. Apmēram, bu, parlamenta budžets tādējādi pieaugs par 4%. Apmēram. Un ir ļoti grūti atbalstīt šādu pieaugumu kā šādu palielinājumu tieši politiskās debatēs no politiskā viedokļa. Vēlreiz būs nopietni jādiskutē par jautājumu par mūsu izmaksām un izdevumiem. Pievēršu jūsu uzmanību šim punktam, un tad ir vēl viens, kur vēlos minēt ļoti nopietns. Mums ir starp institucionālā vienošanās neviens neuzdod jautājums tātad par citu institūciju kontiem. Taču visiem mums ir sajūta, ka dažās jomās, vai mēs runātu par iepirkumiem, vai par racionālu resursu izmantošanu, kurus kopīgi izmantot institūciju, mums ir sajūta, ka notiek tomēr ļoti liela izšķērdē, izšķērdēšanu. Un mums būs noteikti jāpārskata šī starpinstitucionālā vienošanās. Lai tomēr mēs varētu pārbaudīt arī citu institūciju finansiālo stāvokli, kontus, lai viņi tiešām arī ievērotu noteiktos, noteiktās uh, robežas lai mēs kopīgi varētu panākt ekonomisko sinerģiju starp institūcijām. Lūk, eh, šie jautājumi jūsu pārdomā. Mēs arī arī varētu gūt kādu ieguldījumu no Beļģijas eh, nākamajos divos gados, lai labāk mēs varētu arī administrēt mūsu administrāciju izdevumus. Lielas paldies, Helga! Vai vēlaties reaģēt uz dzirdēto? Jā, ich möchte mich erstmal für alle. Paldies! Vēlējos pateikties kolēģiem par izskanējušām piezīmēm, par ierosinājumiem. E Tautas partijas grupas pārstāvis teica, ka no vienas puses ir ļoti labi iegansti tomēr turēties pie 20% robežām, bet viņš tagad nevēlas būt fundamentālists un viss ir jāizvērtē ļoti uzmanīgi. Un es vēlētos rīkoties nedaudz savādāk. Ja mēs redzam, ka ir pārtērēti līdzekļi vai ir nepieciešama labāka pārvaldība, taisnība, ka nepie, var būt iespēja līdzekļus pārvietot no vienas kategorijas uz otru. Mēs vēlētos darīt visu, kas ir iespējams ar mūsu rīcībā esošo naudu. Vēlamies būt labi pārvaldītāji, vēlamies naudu iztērēt pietiekami korekti, bet tajā pašā laikā neizlaidīsim no acīm galveno mērķi. Proti, mums ir, jā, ir jāturs pēc iespējas ciešāk pie procedūras un jādara viss tas labākais ar šo naudu, kas ir iespējams. Tādēļ esmu patiešām ieintriģēta, aktīvi strādāt nākamo nedēļu mēnešu laikā, un mums patiešām vajadzētu padomāt, kā labāk pārvaldīt, menedžēt mūsu budžetu, un jāpadomā, kāds būs spēku samērs, tātad eh, ko mēs uh, panāksim un uh, kura viedoklis gūs vairākumu atbalstu. Protams, ir jābūt arī pareizajam politiskajam signālam. Diskusijas ar padomu katrā ziņā nebūs tās vienkāršākās. Paldies! Merci, Helga. Paldies, Helga. Jā, tik tiešām. Tad, kad mēs balsojām par parlamenta budžetu 2010. gadam, mēs to pateicām, un mēs to pateicām arī tad, kad mēs runājām par grozīto budžetu 2010. gadam, ziņ, eh, balsojot par Vladimira Mankas ziņojumu. Mēs tik tiešām eh, šogad eh, lemsim par šo dīlēm, kas ir saistīta ar budžetu un budžetu parlamentam, jo no vienas puses Lisabonas līguma stāšanās spēkā rada situāciju, kurā mēs šogad meklējam politiskus iemeslus, lai panāktu tātad budžeta palielinājumu, lai mēs tiktu galā ar to, ka mūsu pilnvars palielinās, bet no otras puses šis ir lielākā krīze, ar kādu pasauli saskars pēc kara. Tātad um, nacionālai dalībvalstu budžeti un arī parlamenta budžets ir pakļauti diezgan mazīgam spiedienam, un mums būs jācenšas ratast līdzsvaru starp šiem te politiskiem spiedieniem. Uh, Es pateicos, pateicos Helgan visiem runātājiem, un tagad pievērsīsimies astotajām punktām darba kārtībā. Mūsu komitejai ir jāsniedz atzinums par Eiropas zemes novērošanas programmu KMS, un mūsu kolēģis Damiens Apēc ir atzinums sagatavotājs viņam vārds. Oui. Merci. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Lisabons līguma stāšanās spēkā ar jaunas juridiskās uh, bāzes izveidošanu, protams, un arī jauno politikas prioritāšu iepazīstināšana no komisijas puses, kā to jau paskaidroja Brozokungs, um, padara uh, šo te uh, kosmos politiku par jaunu svarīgu sektoru Eiropas Savienībā, Savienības nākotnē. Un es gribētu uzsvērt to, cik svarīga no politiskā viedokļa ir GMS programma. Vispirms, tas mums dod reāli taustāmu um, labumu iedzīvotājiem, tas mums palīdz um, uzlabot vidas aizsardzību, un, piemēram, nesenie notikumi Haitī mums norādīja uz to, cik lielā mērā šie te satelīti uzņēmumi var palīdzēt mums konstatēt tās zonas, kurās um, rodas kādas katastrofas, un tas mums palīdz arī uzlabot savu kosmosa politiku Eiropas Savienībā. Kosmosa politika tas nozīmē, ka mums ir jāizteno arī patiesā industriālā politika, balstoties uz konkrētiem projektiem. Un es domāju, ka tas mums ļauj arī rast pozitīvas sinerģijas citos ekonomikas sektoros, kā piemēram pakalpojumi, radot um, iespējas maziem un vidējiem uzņēmumiem. Ņemot vērā šos te politiskos izaicinājumus, mums ir jārod atbild uz to, kā mēs radīsim finansējumu. Kas attiecas uz īstermiņu vispirms? Vispirms mums ir jācenšas nodrošināt šīs programmas uzsākšanu un īstenošanu, un priekšlikums, par kuru mēs diskutējam šodien, paredz radīt juridisko pamatu, kas mums palīdzētu nodrošināt turpināmību šīm te iniciatīvām, kuras uzsāk Eiropas parlaments. GMS projekts līdz šim tika īstenots septītās pamatprogrammas ietvaros pētniecībai un attīstībai, un tas tika finansēts 1,2 miljārdu eiro apmērā laika posmā no 2007. līdz 2013. gadam. Eiropas kosmosa aģentūra no savas puses piedalās programmas attīstīšanā 1,6 miljārdu apmērā. Un es gribētu precizēt šajā kontekstā savu grozījumu numur divi, kāds ir tā mērķis. Uh, proti eh, pieejamie finanšu līdzekļi šīs te septītās pamatprogrammas ietvaros pētniecībai un attīstībai GMS ir 43 eh, miljonu eiro apmērā eh, kosmos ietvaros, kur paredz tātad pieši komisija, 166 miljoni eiro jau bija iekļauti uh, budžeta pozīcijās GMS programmai, pētniecības un attīstības programmas ietvaros, un tie, tos jau ir paredzēts eh, izmantot, lai turpinātu programmas pētniecības darbus. Un, protams, ka šie, eh, šīs summas ir tikušas pārbaudīts kopā ar komisiju. Sākot no 2011. gada mēs ieejam jaunā operacionālā fāzē, un tas nozīmē, ka ir jārod jauns kopienas finansējums. Tāpēc komisija ir piedāvājusi e, papildus finansējumu 107 miljonu eiro apmērā, lai varētu finansēt e, dažas operacionālas misijas, kas ir paredzētas programmas ietvaros. Es gribētu vērst jūsu uzmanību uz to, ka e, finansiālās grūtības, ar kurām saskaras šī te programma, tā piemēram šī te A pozīcija, A kategorija, ir diezgan ierobežot, un tā, ka mēs paraugamies uz šiem te papildus līdzekļiem, 2011. gadā tie ir 10 miljoni, 2012. 41 miljonus, 2013. 56 miljoni, kas ir diezgan daudz šajā kategorijā, kas jau tā ir eh, diezgan eh, diezgan spēcīga. Uh, Un vēl ir arī dažas jomas, kurās mums nav nepieciešamā finansējuma, jo programmā ir vairākas sastāvdaļas. Tātad vispirms kosmosa sastāvdaļa, kas ir ļoti svarīga, un pakāpojuma sastāvdaļa. Un kas attiecas uz kosmosa sastāvdaļu, tad vairāk eksperti ir norādījuši uz to, ka vēl ir jārot finansējums dažām aktivitātēm, un tam būs nepieciešama 200 līdz 300 miljonu eiro saskaņā ar Eiropas kosmosa aģentūras datiem. Tātad, lai mēs e, īstermiņā varētu uzsākt e, savu darbu, mums ir nepieciešams noteikt stratēģiju, sākot ar 2013. gadu. Un ir jāizteno GMS programma, daudzgad finanšu uh, ietvaros. No vienas puses ir jānodrošina ir jānodrošina gan uh, šī te sadaļa A, gan sadaļa B, gan sadaļa C. Un to es precizēju ar uh, grozījumu numur 3. Tā vietā, lai raudzītos uz šo uh, dokumentu no īstermiņa viedokļa, mums ir jādomā par nākotnes finanšu perspektīvām, un te būs vairāk termiņi 2010. gadā. Vispirms Eiropas Savienības 2020. Eh, gada programma, mm, tad arī eh, īstermiņa, ne, vidustermiņa pārbauda, kas ir paredzēta. Un es gribētu vērst jūsu uzmanību arī uz to, ka mēs varam izmantot fleksibilitātes instrumentu uh, kā arī likumdošanas fleksibilitāti vēlastīgumu, kas ir uh, paredzēts 37. pantā. To nevajadzētu aizmirst, un te es gribētu vērsties jo īpaši pie padoms, kas bieži vien aizmirst par šo instrumentu, kas tomēr eksistē, un to mēs arī piedāvājam uh, trešajā grozījumā. Es domāju, ka šajā dokumentā mēs liedziski, lieliski esam iestrādājuši gan īstermiņa, gan ilgtermiņa programmu un diezgan pamatīgi finansējumu. Uh, Un š, jo īpaši izstrādāšu to, kas ir paredzēts operacionālajā fāzē. Budžeta stratēģija būtu jāapdomā par infrastruktūru īpašumu jautājumiem, kā arī par programmas kosmosa infrastruktūras iegādi un starptautisko sadarbību ar trešām valstīm. Ja varētu teikt, ka sadarbība no komisijas no vienas puses un uh, Eiropas kosmosa aģentūra no otras puses uh, darbojās lieliski šīs te sagatavošanas uh, posma laikā, tad mums būtu jādomā arī par konsultācijām, kas būs nepieciešamas operacionālajā uh, posmā mums ir jādomā par to, ka uh, mums būtu jāsie, jāiesaista partneri, kuri noteikti dos savu pienesumu GMS programmas attīstīšanā, un mums būtu jāpapildina GMS eh, komiteja, jāiesaista tā jau esošā struktūrā, kas darbojas, lai mēs varētu izstrādāt koordinētu budžeta stratēģiju vairākos līmeņos. Šī te komiteja nav gluži vienkārši tāds izdomājums no manas puses, bet tas atbilst tam, ko uh, vēlēja, par ko vienojās eh, dalību valstu pārstāvi un komisijas pārstāvi pagājušā gada decembrī konkurēt, konkurences padomē, kad tik runāts, ka būtu jāizstrādā vidustermiņa un īstermiņa stratēģija. Es gribētu aicināt sagatavot eh, strat stratēģiju programmas finansēšanai līdz 2010. gada decembrim. Mums ir jādomā arī par pārvaldības orgāniem, un te gluži vienkārši ir jāsaskaņo laika grafiki, jau ir šis te, šis te pag, eh, šī te pagaidu komiteja, un es domāju, ka ir absolūti nepieciešams vienoties par šo struktūru kas strādās pie šiem jautājumiem, ir absolūti nepieciešams piešķirt papildus līdzekļus, pārskatot daudzgadu finanšu ietvaru, lai izmantotu GMS programmas potenciālu. Un tas nozīmē, ka ir nepieciešama stingra iesaistīšanās gan no komisijas puses, gan no dalībvalstu puses. Un te nu mūsu priekšā ir milzīga iespēja, bet arī milzīgs izaicinājums Un uh, ar to būtu jātiek galā tieši tādā pašā garā, kā jau minēja 2011. gada budžeta referente. Paldies! Paldies, kolēģi, par šo um, prezentāciju. Jānis Ferms vēlas izteikties, lūdzu. Thank you, chair. uh... Paldies, paldies, priekšsēdētāji kungs. Es aizstāju Hercogs kundz, kas ir ēna referenti, viņai bija jādodas uz citu sēdi. Viņa ir uh, Mandzine eh, sociāla demokrāta grupā, tādēļ viņai vajadzēja skriet uz citu sanāksmi. Jā, šī ir prioritāte, te nav nekādu šaubu, tas ir būtiski gan investoriem, gan arī citām ieinteresētajām pusēm, gan tehnoloģiskajā ziņā, gan arī klimata pārmaiņu kontekstā, bet mēs īsti nesaprotam, eh, kas eh, tad īsti attiec uz finansējumu. Ja es pareizi saprotu, ir paredzēts finansējums no Eiropas kosmosa aģentūras, Tad ir divas dažādas līnijas, ņemot vērā septīto izpētes pamatprogrammu un vēl papildus ir 107 papildus miljoni. Vai es pareizi sapratu? Būtu patiešām ļoti interesanti dzirdēt cik daudz naudas ir paredzēts 2011. gadam, ņemot vērā atšķirīgas budžeta līnijas, un, protams, ir vēl citi finansējuma avoti, piemēram, privātās partnerattiecības. Mēs īsti neredzam, kāda tad ir 2011. gada kopaina, vai komisijai vajadzētu te runāt skaidrāku valodu, vai nu, kā tad tas notiks, vai arī es īsti neuztvēru to, ko vēlējās teikt referents, bet tāda kopaina man prātā vēl neradās. Un visi pārējie finansējuma fragmenti, kā tas izskatīsies, kā tas iekļaujas finanšu plānā, tātad tikai 107 miljoni, no kuriem 10 ir paredzēti nākamajam gadam. Vai šeit rodas problēmas ņemot vērā galējos griestus, vai tie ir tikai 107 miljoni, tomēr tā nav maza summa, ja varētu tā izteikties. Protams, mums ir jāpadomā arī par problēmām 1A kategorijā. Nu, tur tiešām ir liels problēmas jau 2011. gadam, par tālākiem gadiem nemaz nerunājot. Varbūt, ka komisija vai referents varētu šeit uh, papildināt, detalizētāk paskā, paskaidrot, kas īsti notiek. Un es tāpat vēlētos e, uzdot jautājumu par pirmo grozījumu. Referents pieskars nosauktējai problēmai. Varbūt mums vajadzētu būt daudz atklātākiem, vaisirdīgākiem nekā mūsu referentam. Viņš atzīmē Tas būs savietojums ar griestiem tikai tad, ja tiks izmantot visi mehānismi, kas mums ir piedāvāti iestāžu nolīguma ietvarā 23. 27. punktu viņš šeit min, vai tas ir tāds priekšnosacījums, jo varbūt mums ir jāpārskata griesti, šādi instrumenti ir mūsu rīcībā. Varbūt viņš varētu plašāk man kaut ko paskaidrot un informēt, ko viņš domāja ar pirmo grozījumu. Nu, varbūt kāds varētu tā smalkāk paskaidrot, kas īsti notiek ar 2011. Paldies, Hartmut kungs! You, paldies, paldies, priekšsēdētāji kungs, paldies kolēģim par izcilu ziņojumu! referents un Jorans īstenībā uzdeva līdzīga rakstura jautājums. Es esmu izpētes uh, referents un man īstenībā ir ļoti līdzīgi jautājumi. Esmu nobažījies par finansējumu, kā jau jūs varbūt zināsiet, uh, zemes novērošanas programmu tagad uh, finansē e, izpētes e, pamatprogrammu numur 7 un komisija pieprasa 107 miljonus, kā jau citi kolēģi to pieminēja. Mēs zinām, kāda ir situācija uh, e, 1A kategorijā, tādēļ mēs labprāt vēlētos uzzināt, nu kāda ir komisijas nodoma, kā tā vēlas finansēt šo programmu. Referents teica, ka ir paredzēts ne neatkarīgs Eh, FP7 finansējums, nu tas izklausās ļoti jauki, bet vai būs iespējams atrast naudu viens A kategorijā? Un, protams, vēl ir šeit eh, juridiskais pamats. Tas attiec uz zemes novērošanas programmu un, protams, mums ir arī savs preferences. Es esmu nobažījies, ka komisija vēlas uh, šo 107 miljonus ņemt no izpētes septītās pamatprogrammas. Nu, es nezinu, vai tas būs pats pareizākais solis, jo tagad jau mums ir jāsāk rīkoties, tā jau ir operatīvā fāze. Un FP7, jeb izpētes pamatprogramma, ir veltīta izpētēji un zinātnē attīstībai, bet uh, vai šī. Uh, zemes novēršanas programma ar to sasaucas pilnībā par 100%, mums jāpadomā, kā finansēt to. Un komisija te vēl pieprasa 43 miljonus. Un ir vēl nepieciešama papildus 150 miljonu un 106 miljonu. Un tas patiešām ir ārkārtīgi nozīmīgs ieguldījums, tā ir liela summa. Es vēlētos dzirdēt tiešām kaut kāds sīkāks paskaidrojums. Un vēl ko komisija ir eh, noskaņot darīt, runājot par sagatavošanās darbiem 2010. un 2011. gadā. Te ir 5 miljoni eiro, un tas vispār nav šeit nekur parādījies. Es dzirda, labprāt patiešām uzklausītu paskaidrojumus. Un vēlreiz vēlējos atkārtot, ja ir 150 miljonu, nu, it kā pieejams naudas, eh, varbūt mēs varētu veikt tādu vidusposmu pārskatu attiecībā uz izpētes pamatprogrammu numur 7 jo jāņem vērā, ka mēs nevarēsim šo naudu paņemt no vienas A kategorijas. Kā tad mēs īsti finansēsim visu šīs programmas? Bet liels paldies eh, visiem kolēģiem. Es saprotu, ka arī referentam bija daudz izaicinājumu. Paldies! Paldies, Hamersbeiga! Eh, paldies, Haglunda kunga piezīmes man lika izteikties, tās mana mudināja, eh, lūgt vārdu, un man īstenībā arī jāuzdod jautājums komisijai ne tikai runājot par izpētes pamatprogrammu, mums vienmēr ir jāveic tādas vidusposma pārbaudas, vidusposma pārskats. Un 2010. gads nekādā ziņā nav izņēmums. Mēs runājam par koplāma procedūru, par konsultācijām, par to mēs vienmēr esam vienojušies. Tādēļ es labprāt uzzinātu nu varbūt ne šodien, bet nākamo dienu laikā, varbūt komisija mūs varētu informēt par to, kā atbildīgās ģenerāldirekcijas varētu veikt vairāku gadu vidusposmu izvērtēšanu. Un, protams, komisija varētu šo tēmātu atkal iekļaut darba kārtībā un pie tā piestrādāt aktīvāk. Nu, nevar taču visu atstāt tikai parlamentu ziņā. Oui, merci, Raimer. Paldies, Raimer. Pašlaik komisija vēl nepastāv. Nav izveidota. Juridiski, protams, tā ir. Bet administratīvi bišķiņ tikai. En... Bet politiska komisija vēl karājas gaisā. Līdz brīdim, kad nākamnedēļ parlaments savā viedumā pieņems atbilstīgo lēmumu. Līdz ar to es nevaru uzdot politiskus jautājumus komisijai, bet uzdošu tehnisku jautājumu. Es domāju, ka tā kā to ieteica mūsu referents, ko arī pauda Gerens un arī Raimers, jā, Glunda kungs. Jā, mums. Mēs nesaņemam precizējums no komisijas tuvāko nedēļu laikā visos atzinumos, kurus mēs iesniegsim. Katreiz mēs teiksim vienu un to pašu. Tas ir ļoti eh, jauks projekts, bet nav naudas. Mēs iestājāmies par šo projektu īstenošanu ar nosacījumu, ka grozām finanšu perspektīvas. Lūk, tāda ir situācija, kurā mēs pašlaik esam. Un, protams, ka tā nav gluži īsti patīkama situācija nevienam. Ir vairāk precīzi jautājumi par skaitļiem, par budžeta pozīcijām, kāds tiek pieprasīts vai tā, mm, kurus pieprasa vai nu Eiropas eh, kosmosa aģentūra vai uh, privātie partneri, un arī daļa no finansējuma, kas arī 2011. gadā iekļausies komisijas budžetā. Vai par šo punktu komisijas pārstāvi, kur pašlaik ir šeit klāt zālē, var sniegt jau kādu informāciju, vai arī mēs varam lūgt mūsu referentam sazināties ar komisiju un citiem, ja viņš vēlas rakstiski izstrādāt tādu tabulu, lai mums būtu šī nepieciešamie precizējumi līdz balsojumam. Atgādinu, ka mums termiņš grozījumiem ir 2. februāris, nākamā nedēļa. Mēs esam paredzējuši balsot komis, eh, komitejā 4. martā. Nu, tas nav gluži steidzami, tas nav rīt no rīta, bet informācija mums tomēr ir nepieciešama. Vai kāds no komisijas vēlas izteikties? Lūdzu, ģenerāla direktora kungs. Paldies priekšsēdī par jūsu pirmo punktu. Jāteic, ka komisija nevar nākt klajā ar priekšlikumiem, ja viņi tos nevar finansēt. Protams, ka mēs arī nākam klajā ar finanšu priekšlikumiem, kas var, protams, arī nepatikt. Tāpēc jau parlamentam ir arī savu teikšanu budžeta izveidē. Bet mēs nākam klajā ar priekšlikumiem, kuriem līdz nāk arī finanšu finansējuma piedāvājums. Un tāds arī ir e, šajā globalizācijas fonda gadījumā. Globalizācijas pielāgošanas fonda gadījumā. Es varu, protams, nekādus precizējumus, bet es varu sarežģīt situāciju un varētu radīt pat pārpratumus. Es izdalīšu tabuliņu, kur būs paskaidrota atšķirība starp uh, attīstības aktivitāšu finansēšanu, uh, dažādu uh, globalizācijas pielāgošanās fonda operacionālo programmu finansēšanu, uz ko bet es domāju, ka būtu vieglāk rakstveidā izdalīt šo dokumentu. Um, 107 miljoni, tātad 22 miljoni ir uh, no CIP programmu un no 80 miljoni, kas ir uh, iegūti no rezervēm. Bet vēlreiz atkārtoju, uh, Es jums iesniegšu rakstveidā šo informāciju. Paldies, ģenerāla direktora kungs. Tik tiešām budžetā, nu vienīgā problēma, kas ir, ir skaitļi, diemžēl. Un tā, diemžēl, ir arī vienīgā svarīgā lieta budžetā. Tādēļ arī mums ir jāatrod iespējas, lai mēs varētu smaidīt. Abetkungs, referentkungs, dosiet lūdzu savu viedokli. Oui, d'abord je, je remercie les collègues pour. Paldies kolēģiem par eh, komentāriem, ļoti liederīgi. Paldies arī komisijai par to, ka sniedzāt arī eh, precizējums par 107 miljoniem eiro. Vēlos uzsvērt tikai to, ka ir divas, divas fāzes, divi etapi šai programmā ir pētniecība un attīstība. Tas atbilst uh, 209 miljoniem eiro, kas ir 166, kas jau bija ierakstīta budžeta pozīcijā un kurus papildina vēl 43 miljoni, kas nāk no kosmosa rubrikas. Un tas attiecas uz pētniecību un attīstību. No otras puses, kā to atgādināja ģenerāldirektora kungs, ir operacionālā daļa, kas stājas spēkā 2011. gadā. Un tā kā mums ir šī operacionālā daļa, tad mēs arī vēl paredzam 107 miljonus Un 2011. gadā būs 10 miljoni eiro paredzēta operacionālajai fāzē, 41 2012. un 56 2013 kas attiecas uz Eiropas kosmosa aģentūru. Mēs runājam par 2013. gadu 1,7 miljardu eiro un 1,6 miljardi Un tad ir pārpaliek 126 un 42, kas vēl tiks paredzēti. Un blakus šai operacionālajai fāzei vēl arī turpināsim pētniecības un attīstības fāzi. Tādēļ arī vairāk maksājumu, kas arī vēl ir paredzēti šim pētniecības un attīstības posām. Bet jā, mums ir nepieciešams intē, uh, konkrēta tabula, kur būtu visi skaitļi, lai mēs uh, zinām, cik lielā mērā mēs varam uh, finansēt šo Eiropas kosmosa politiku. Jebkurā gadījumā es pateicos jums par informāciju. Paldies, godētais kolēģi, visi šie skaidri būtu eh, jāiesniedz ļoti skaidrā tabuliņā, lai katrs eh, var eh, zināt, par ko tad īsti ir runa. Atgādīnu, ka termiņš grozījuma iesniegšanai 2. februārs balsojums budžeta komitejā 4. martā un balsojums ITRE komitejā 17. un 18. martā. Lūk, tas ir par astoto punktu. Diana kungam es solīju, ka septīto punktu skatīsim 5.10 un Žanam Lukam tad ir vārds. Par eh, jautājumu, kur mums ir nepieciešama viņa lielā politiskā pieredze, kā tiek kalkulēts nacionālais kopienākums pašlaik arī ar mūsu prezidentu mēs arī šādi aprēķinām nacionālo laimes ienākumu, tāpat kā to dara Nepāla. Ņemot vērā, ka Nepālā daļa iedzīvotāja ir cietumā un otra ir nabadzībā. Par šo laimi ar šo lāns kopējāku mēs vēl ilgi gaidīsim, jo mēs jau desmit gadus strādājam pie šī punkta, pie šī dokumenta. Kā es teicu, šīm uh, dosie jau ir zinām vēsture, jo juridiskais pamats ir izveidots 98. Uh, gadā. Šeit tiek uh, runāts par NKI, kur tiek aprēķināti tā saucamie Eiropas Savienības paši resursi, Un šeit ir jāparedz eh, pakalpojumi, kurus sniedz finanšu institūcijas, Financial Intermediation Service. Līdz ar to 98. gadā bija juridiskais pamats, kas bija jāpalielina 2000. Uh, 5. gadā, bet, lai, bet bija paredzēts šis izmēģinājuma termiņš, lai raudzītos, vai ir kādi riski attiecībā uz NKI aprēķināšanu. Šīs izmēģinājuma fāze notika. Un komisija uzskata, ka uh, šīs izmēģinājuma testa fāzes rezultāti ir pārliecinoši, tādēļ piedāvā tā iekļaut šo aprēķinu arī NKI. Līdz šim, manuprāt, problēma nav. Mēs to varam pieņemt. Uh, Protams, iezināma loģika arī savā priekšlikumā, kur tā piedāvā iekļaut šo elementu sākot ar 2005. gada 1. janvāri, ņemot vērā, kā tā ir 98. gada juridiskais pamats, un šeit tiek runāts par 2005. gadu. Tajā pat laikā, ņemot vērā arī lēmumu procedūru, tā ir mm, uh, padoms vienprātīgs lēmums ar parlamentu atzinumu, Tagad ir vienošanās piekrišana šim dosjē, bet ir arī visai saprotama uh, iebildes attiecībā šo aprēķinu veikšanu ar atpakaļejošu datumu. Un mēs arī zinām, ka pārdomē ir arī panākt vienošanās, lai varētu sā, to īstenot sākot ar desmito gadu. Šis jautājums man neliekas tik svarīgs, lai tagad sāktu kaut kādu cīņu, lai panāktu līdz 2006. gadam šo aprēķinu ar atpakaļējošu datumu, un to arī tad varētu visu vēl apšaubīt. Līdz ar to piedāvāja nākt klajā ar pozitīvu atzinumu par komisijas priekšlikumu un arī paredzēt konsensus, kas tiks panākts pārdomē, sākot ar īstenošanu, sākot 2010. gada 1. janvāri, vajadzētu mums tam piekrist un nevajadzētu cīnīties par šo aprēķinu veikšanu ar atpakaļījušu datumu. Lielas paldies, Žanlūk. Geran, lūdzu. On, on... Man ir jautājums par šo lēmumu un par juridisko pamatu. Ir šis pašu resursu lēmums, tad ir nepieciešama ratifikācija, ja tas ir par resursu īstenošanu, tad mums ir tikai piekrišana no parlamenta, un ja tas ir tikai statistisks jautājums, tad tas ir koplēmums. Lūdzu, apgaismojiet mani, par kādu lēmumu mēs šeit tieši runājam. <laughs> Lūdzu, referentkungs. Bija diskusijas ar juridiskajiem dienestiem, un tagad ir vienprātība par to, ka Šeit piemērojas vienprātības process, vienprātība komisijā. Un atzinums no parlamenta. Tas ir tāda statistiska lieta, uz kuras pamata tiek veikts aprēķins. Tādēļ, manuprāt, labāk ir izvēlēties šo pieeju. Es nedomāju, ka būtu vērts eh, šeit tagad cīnīties par uh, kā cita procedūra. Protams, tas mums būs varbūt jādara kādreiz, bet šis nav tas labākais dosie, ar kur to darīt. Tad piekritīsim šim aprēķinam tā tāda statistiska pieeja, nevis pašu resursu pieeja. Merci de cette précision. Paldies par precizējumu. Jā, šis ir statistisks lēmums un nevis ar pašu resursu lēmums. Man domāt, ka referenta priekšlikums ir ļoti saprātīgs, ja nu vienīgi tiešām kāds vēlas iesaistīties šai cīņā lai ņemot vērā jauno definīciju, tagad pārskatītu, kas bija nacionālais kopienākums un arī aprēķināt kopš 2005. gada arī valstu, iemak valstu veiktās iemaksas. Un to vienkārši pielietosim sākot ar desmito gadu, ņemot vērā arī vienprātību, kāda ir padomas dalība valsts starpā. Es saprotu, ka ir arī Eiropas komisijai ļoti steidzami ir jāzina, uz kāda pamata komisija izstrādās šo budžetu. Juta! Ja, dank, um... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es vēlējos ātri pateikt, eh, lai novērstu visus pārpratumus. Nu, bet varbūt, ka bija vaina tulkojumā. Tad, kad runāja Žants Luks, nu mēs šeit nerunājam par tīro statistiku, jo mainās aprēķinu pamāts. Tā tad eh, aprēķinu pamāts ir lielāks nekā pirms tam. Die reine Statistik. Sonst in der Tat hätten wir. Tā nav tīrā statistika. Savādāk būtu koplēmuma procedūra un viss nāktos atvērt vaļā no jauna. Mēs to visu jau pamatīgi apspriedām, dažs labs no jums to atminēsies. Nu jā, tas bija pirms kādu laiciņa, bet īstenībā nu, tas mums pārāk daudz nepalīdz. Skaidrs ir viens. Domāju, komisija to varēs apstiprināt. Komisija vēlas aprēķins ar atpakaļejošu datumu, jo tas nozīmē lielāks skaitlis Eiropas budžetam bet padomu pastāv uz to, lai tas stātos spēkā tikai 2010. gadā. Mēs, protams, nevarēsim tagad uzreiz tā uzvarēt, tādēļ es noteikti nepastāvētu simtprocentīgi uz to, ko teica Žans Lūks, bet tad jau tā būtu tīrā statistika. Oui, bien sûr, les, les conséquences. Jā, protams, eh, seks tam ir diezgan ievērojams. Paraugieties kaut vai uz Grieķijas problēmām. Labi. Žans Liks tātad nāca klajā ar priekšlikumu. Grozījums var iesniegt līdz 4. februārim. Tātad līdz nākamajai nedēļai mēs balsosim budžeta komitejā 23. februārī un plenārsēdē balsosim 1. marta plenārsesijā. Tad gaidīsim komisiju. Pateicos Žanam Likam, līdz ar to esam izskatījuši septīto punktu darba kārtībā un varam pievērsties desmitajam. Un Juta aizstās Edita Hercogu. Nē, es atvainojos, saka priekšsēdētājs. Jā, tā tiešām ir. Par Eiropas satelītu radionavigācijas programmu vadības struktūrām. Diese Ähm, dieses Zögern. Äh, paldies, paldies. Es zinu, kādēļ äh, priekšsēdētājs nu pati tā vilcinājās, jo priek, darba kārtībā Eidīte Hercoga ir norādīta kā atzinuma sagatavotāja. Ir jaunā Galileo iestāde, tā tas tiek nosaukts, un Edīte Hercoga ir mūsu referente par Galileo programmu, bet. Tātad tas ir temats, ar ko nodarbojas kolēģi, kas ir atbildīgi par aģentūrām. Un tā, es esmu, es esmu šī kolēģi, kas ir atbildīgi par aģentūrām, un te ir runa tikai un vienīgi par aģentūrām. Nu, pateikšu to uzreiz tā vaļsirdīgi. Bija rakstisks. Es atvainojos, rakstisks dokuments tiks sagatavots nākamajā nedēļā un. Nu, varbūt nākamās nedēļas laikā es jums to prezentēšu, dokuments būs jūsu rīcībā, es ceru, ka tā notiks. Vai nākamajā budžeta komitejas sanāksmē vismaz. Atsaukšu jums atmiņā toreiz tika uzskatīts, ka Galileo būs privāto publisko partnerattiecību auglis un mēs arī nolēmām, ka ir jābūt iestādē, kas ir pilnīgi neatkarīgi no komisijas. Un eh, dažādas lietas aģentūras paspārnē tiks analizētas un novērtētas. Jā, ir eh, šis valsts un uh, privāto partnerattiecību projekts, bet uh, šī doma tomēr laika gaitā izgaisa un Galileo izvērtās par tīri eiropeisku projektu. Mēs teicām, šī, komi, šī iestāde, kam ir jādarbojas neatkarīgi no komisijas, tai vairs tagad nebūs nekādas jēgas, un dalība valstis uz to tā aktīvi nepastāvēja dalību valstīm par katru cenu nevajadzēja šo neatkarīgo iestādi, un komisija pateica. Mehr um, Weisungen entgegennehmen müssen. Komisijai bija jāuzklausa daudz dažādu norāžu, un ja tas būtu bijis Eh, savādāka rakstura projekts, ko finansētu vairāk ar, no citiem avotiem, nevien no Eiropas uh, Savienības budžeta, nu tad varbūt arī savādāk izskatītos visu uzstādījumu. Komisija, eh, kolēģi, kas darbojās budžeta komitejā jau iepriekšējā sasaukumā, noteikti atminēsies, ka mēs vairākas reizes lūdzām komisiju piedāvāt mums uh, citu struktūru Galileo aģentūrai. Komisija beidzot to ir paveikusi. Un tad, kad mūsu rīcībā būs tāds pamatīgs dokuments nākamajā budžeta komitejas sanāksmē, mēs varēsim konsultēties. Es uzskatu, ka tad mēs varēsim iesniegt savus grozījumus, un, protams, komisija uh, nevarēja paredzēt visu lietu gaitu, un mēs iesniegsim uh, grozījumus attiecībā uz aģentūru pēc uh, savas gribas un uh, vēlēšanās. Vienkārši vēlos pateikt, kādēļ mums uh, par to bija jārunā. Paldies. Bien, Ļoti labi, paldies. Neviens nevēlas izteikties. Pateicos jūtāji. Tik tiešām šī te ziņojuma mērķis ir piemērot aģentūras eh, vadības struktūras. Jūs zināt, ka eh, Galileo pārvaldības gadījumā pirms Galileo palaišanas bija diezgan ilgstošas diskusijas pēc Eiropas parlamenta iniciatīvas, iepriekšējās budžeta komitejas iniciatīvas bija iespējams rast finansējumu pilnībā no eh, kopienas budžeta, bet pēc būtības runa ir par pirmo uh, Um, šādu industriālo projektu, kas, nāk, kas ir izveidots pēc uh, kopienas iniciatīvas. Un mums, ir, uh, mums bija jācenš rast pareizo formu, formulējumu, kas bija tātad aģentūras veidā, bet mums tagad vēl tas ir jāpiemēro. ITRA komiteja, kas ir atbildīgā komiteja, vēlas balsot par šo jautājumu 4. martā, tāpēc mums nākamajā sanāksmē būtu jāpieņem atzinums par uh, Eh, jūtas eh, ziņojumu. Es pateicos jūtai un tagad pievērsīsimies pēdējām punktām mūsu šās pēcpusdienas darba kārtībā, kas ir devītais punkts. Rāmers Bēg mūs iepazīstinās ar virkni jautājumu, kas ir saistīti ar Eiropas globalizācijas pielāgošanās fondu. Lūdzu, Rāmer. Jā, vielen dank, ģevā uh, pozicinā. Paldies, priekšsēdētāji kungs, dārgie kolēģi, dāmas un kungi. 22. janvārī Eiropas komisija piedāvāja trīs e, priekšlikumus par Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda mobilizāciju. Ir divi atsevišķi priekšlikumi. Eiropas komisija nevēlējās visu prezentēt tādā vienotā likumdošanas paketē, bet e, tie ir atsevišķi priekšlikumi, un man e, šķiet, ka šādu pieeju varētu patiešām uzslavēt. Un bija arī vēl 15 papildus priekšlikumu, un tie arī visi ir saglabāti. Vēl kāds punkts. Nodarbinātības lietu komiteja savu atzinumu sniegs jau 27. janvārī, tātad jau šonedēļ, un Viņi to vienmēr dara ļoti precīzi un detalizēti. Es domāju, ka viņu atzinums mums patiešām būs ārkārtīgi vērtīgs, un mēs nākamajā komitejas sanāksmē to noteikti varēsim pārunāt. Nākamais punkts, ko es vēlējos pieminēt. Es, protams, eh, redzēju, kāds izskatās mūsu kalendārs. Ir trīs atsevišķi priekšlikumi, divi no Lietuvas tiek runāts par celtniecības jomu. Pirmais gadījums attiecas uz eh, darba vietu zudumu, eh, saldētāvu rūpniecībā, un tad ir vēl priekšlikums no Vācijas. Ich sehe, die deutschen Kollegen können sich gut daran erinnern. Äh, Das, uh... Eh, es redzu, vācu kolēģi var patiešām labi atcerēties, eh, ka Vācijas autorūpniecība ir patiešām eh, labs paraugs, un tas, kas 20-30 gadus jau ir nopērkams tirgu, tas ir izcils paraugs viņu autorūpniecībai, bet, nu, tāda ir dzīve, un, diemžēl, bieži vien tā nes līdz arī nepatīkams pārmaiņas. Man uzkrītoši likās tas, ka priekšlikumi tika izstrādāti jūlijā, un e, nākamais priekšlikums tika izstrādāts augustā. Man šķiet, ka komisijas pārstāvi ir zālē, es labprāt vēlētos no viņiem dzirdēt, e, kādēļ šādi iemesli. Ja, piemēram, pirmais priekšlikums e, par saldētāju rūpniecību Lietuvā Tur bija 600 cilvēki, ko skāra šī situācija. Č vairāk kā 400 ir jāsaņem palīdzību no Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda. Un neskatoties uz vienkāršo to procedūru, ko mēs pieņēmām pirms vairākiem mēnešiem, bija arī atkāpes klauzula, jo šie cilvēki, kas ir zaudējuši darba vietas, 500 no viņiem ir saņēmuši pabalstu it kā 4 mēnešu garumā, bet uz to vajadzēja atteikties arī izņēmumu klauzulai un vajadzēja paturēt prātā 2C, tā tad pat ja ņem vērā tā, tos noteikumus, kas ir A un B noteikumos, un ja tie nav pilnībā iz, izpildīti tad, eh, tādi gadījumi, kad cilvēki ir zaudējuši darbu un eh, ir ietekmēta liels cilvēku grupas dzīve. Eh, šeit ir jāpiemēro izņēmumu klauzulu. Protams, ir bijuši arī daudz citu atlaišanas gadījumu, kad cilvēki ir zaudējuši darbu, un globalizācijas pielāgošanas fonds ir atbalstījis cilvēkus, viņi ir saņēmuši pabalsts, un es domāju arī šajā Lietuvas gadījumā, kas tāds ir iespējams, un vajadzētu ieviest izņēmuma klauzulu, ir paredzēta kopīgā summa 258 163 eiro. Ja mēs runājam par pirmo eh, snaigas gadījumu, te ir eh, vairāk cilvēks, 651 cilvēks tika atlaists no darba un ir iespējams atbalstīt 480 cilvēkus tālāk runājot par celtniecību, Lietuvā tur arī tika atlaisti cilvēki no darba. Man uzkrītoši šķita tas, ka ir izmantots 2B punkts, tā tad uh, vairāk par 1600 atlaistiem cilvēkiem vairākos uzņēmumos. Šeit ir plašāks aptvērums. Uh, bet tikai 806 cilvēki saņems atbalstu. Nu, eh, ir atlaists vairāk par 1600 cilvēkiem, un 806 varēs rēķināties ar pabalstu saņemšanu no Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda. Es gribētu dzirdēt kaut kādus paskaidrojumus no komisijas. Nu, it kā ļoti daudz cilvēku zaudējuši darbu, bet tikai knapi pusīt saņems pabalstu. Un otrā gadījumā mēs runājam par 1,108 eh, miljoniem eiro. Uh, Un e, šeit bija e, gadījums, e, tā tad norisinājās atlaišana 23. septembrī, un gadījums tika apstrādāts ātrāk, tā tad uz pieprasījumu atbildēja ātrāk nekā uz to pieprasījumu, kas tika iesniegts jau vasarā, tātad jūlijā un augustā. Vācijā arī ir cietuši divi uzņēmumi, cilvēki ir atlaisti da no darba, 2470 cilvēki ir zaudējuši darbu un divās, divos uzņēmumos tas notika, 1793 cilvēki varēs saņemt pabalstu no globalizācijas fonda un e, ir piešķirt summa 6 miljonus 199 341 eiro apmērā. Protams, e, noteikti e, mūsu nodarbinātības komiteja sniegs detalizētāku atzinumu par šo jautājumt. Viņi gal, galvenokārt šeit būs atbildīgā komiteja, bet nu, man te arī radās savs pārdoms iepazīstoties ar šiem dokumentiem, un es vēlētos uzklausīt arī komisijas redzējumu. Paldies! Merci, šo, merci. Paldies! Alvaro kungs vēlējās izteikties, un pēc tam mēs, protams, uzklausīsim arī komisiju, ja vien komisijas pārstāv var atbildēt uz šiem jautājumiem, kas saistīt ar skaitļiem, par kuriem minēja referents. Paldies, paldies, priekšsēdētāji. Kungs, īstenībā man nav daudz ko pieminēt pie referenta teiktā vienīgais, ja mēs runājam par atsevišķiem gadījumiem. Es tagad nevēlējos strept kārstu, jo komiteja noteikti daudz runās par globalizāciju un nodarbinātību aprīlī un jāņem vērā, kas notika pagājušā uh, gadā Es domāju, ka tas, kas mums sagaida 2010. gadā, ir vēl ļaunāk nekā tas, kas mūs uh, piemeklēja pagājušā gadā, jo, piemēram, ir ļoti daudz uzņēmumu arī Vācijā, kam ir milz problēmas, viņi atlaiž cilvēkus no darba, un viņi, protams, nav vienīgi Eiropā, kas ar to saskarās. Uh, Nu, varbūt, ja komisijas pārstāva atrodas zālē, viņi mums varētu sniegt tādu vērtējumu, kas notiks nākotnē. Ir šī nulles marža, kas ir jāievēlo, un, protams, mums arī jāpadomā par globalizācijas fondu līdzekļu korektu izmantošanu. Nav jau tāda naudas katla, no kuriem mēs bezgalīgi varam grābt. Protams, uh, šeit nedrīkstētu arī atteikt palīdzības sniegšanu. E, ir konkrēta politika, kas ir jāievēro, ir arī kopējā lauksaimniecības politika, un tie ir šie pīlāri, kas mums ir jāievēro. Paldies! Euh, Paldies! Man arī būtu jautājums referentam un iespējams arī komisijai. Otrajā lietā, kas attiecas uz Lietuvu, runa ir par celtniecību. O, tātad otrajā Lietuvas gadījumā runa ir par celtniecības nozari. Fonds ir uh, fonds, kas ir globalizācijas pielāgošanās fonds. Tātad tas drīzāk ir paredzēts rūpniecības uh, nozarei, kas saskars ar uh, sīvāku konkurenci no ārvalstu puses. Uh, bet uh, celtniecības gadījumā mazie celtniecības uzņēmumi nav šīs te konkurences upuri. Protams, ka mēs visi piekrītam tam, ka mums būtu jāpalīdz Itā, uh, Lietuvai ekonomikas krīzes ietvaros, tas ir skaidrs, bet vai tik tiešām šis instruments ir piemērots šim gadījumam? Par šiem jautājumiem, vai komisija vēlētos atbildēt vai uh, sniegt komentārus, jā, lūdzu, ģenerāldirektora kungs, un pēc tam uh, referents noslēgs. Jā, paldies priekšsēdētāji. Es gribētu sniegt divus, trīs skaidrojumus, un, mm, un kolēģi precizēs pārējos punktus. Vispirms, kas attiecas uz Lietuvas prasību un termiņu. Kas ir nepieciešams, lai iekļaut šo prasību, kas eh, tika iesniegt 23. jūlijā? Proti daudz vēlāk nekā pirmā eh, Vācijas prasība un otra prasība, kas tika iesniegta 23. septembrī 2008. gadā. Atbildi ir eh, ļoti vienkārši, ir vesela virkne um, tehnisku detaļu, kas bija nepieciešams, lai virzītos uz priekšu šīs lietas izskatīšanā. Šīs tehniskās detaļas mēs pieprasījām no Lietuvas varas iestādēm. Uh, Eh, tā kā bija atvaļinājuma laiks, tad eh, šīs atbildes tika saņemtas nokavēt, un tāpēc arī komisija nevarēja izskatīt šo lietu ātrāk, tāpēc, ka tās rīcībā nebija visa informācija, kur bija nepieciešama, lai eh, noslēgtu šīs lietas izskatīšanu. Otrakārt, es domāju, ka tas, kas attiecas uz skaitļiem, un kolēģi man noteikti precizēs, mēs esam līdzīgā situācijā, par kādu mēs jau esam runājuši šajā komitejā. Proti atšķirības, kas pastāv starp strādājošo skaitu, to strādājošo skaitu, kurus tieši uh, skāris uh, šis te pasākums, proti atlaišana. ņemot vērā ekonomisko situāciju un to, darbinieku skaitu, kuri var saņemt palīdzību, ņemot vērā to, ka daļa no viņiem, mēs to redzējām arī citā gadījumā, jau bija atraduši darbu. Līdz ar to viņiem vairs nav nepieciešama šī palīdzība. Bet varbūt uh, man kolēģi no Nodarbinātības ģenerāla direktorāta uh, sniegs vairāk. Uh, informācijas par šo te īpašo gadījumu. Lūdzu, ar jūsu atļauju priekšsēdētā. Jā, lūdzu. Kā jūs zināt, dalībvalstīm vienmēr ir desmit nedēļu laiks pēc šī atsaucas uh, datuma, lai sagatavotu iesniegumu, un šo te desmit nedēļu laikā viņi sagatavo datus un mēģina saprast, eh, cik lielā mērā viņi var, vēlas izmantot šo iespēju. Dalībvalsts, eh, iegūstot arvien vairāk pieredzes eh, globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanā, šobrīd saprot, ka nav nepieciešams iekļaut maksimālo iedzīvot darbinieku skaitu, bet drīzāk ir jākoncentrējas uz tiem strādājošiem, kur tik tiešām vēlas eh, iegūt no šiem pasākumiem. Tāpēc, pēc, tāpēc viņi pavisam ātri organizē intervijas, lai saprastu, kāda veida palīdzība viņiem varētu tik tiešām būt noderīga un reģistrē tos nodarbinātos, eh, kur to vēlas. Tātad, Tie strādājušie, uz kuriem attiecas palīdzība, ir tie, kas ir izteikuši vēlmi pēc šādas palīdzības. Citi, kā jau tika teikts, varbūt ir atraduši citu darbu. Uh, vai varbūt ir pienācis eh, pensijas laiks, un viņi neizrāda šādu interesi piedalīties eh, šajā pasākumā, iegūt šo palīdzību. Tālāk, cik eh, daudz pieteikumu varētu saņemt turpmāko mēnešu laikā? Mums ir zinām vairāk gadījumu dalībvalstīs, un mēs eh, ar daudziem no tiem šobrīd vedam sarunas. Cik gadījumos eh, tik tiešām reāli tiks pieprasīt šī palīdzība, mēs nezinām, un tas lielā mērā būs atkarīgs no dalībvalstu lēmumiem. Bet mēs eh, droši zinām, ka, ka pagājušajā gadā mēs saņēmām 29 pieteikumus, un no šiem mazāk nekā puse līdz šim ir vēsušies pie budžeta iestādes, un mēs šobrīd e, cenšamies izskatīt visus pieteikumus, un, protams, gaidam arī jaunos pieteikumus. Kas attiec uz celtniecības nozari? Tiesa, mm, parasti tā nav nozare, kur tieši skar um, šī te globalizācija. Bet, kā jūs zinat, pagājušā gada um, regulas pārskatīšanas procesā bija, parādījās skaidri, ka eh, šī te krīze turpināsies līdz nākamā eh, gada beigām un tie strādājošie, kurus eh, tieši skārušie fenomeni, proti, kur ir atlaisti no darba krīzes uh, ietekmē, uz viņiem varētu attiecināt šos pasākumus tieši tāpat kā uz visiem pārējiem, uz kuriem tas tiek attiecināts globalizācijas radīto iemeslu dēļ. Paldies! Ja eh, citu komentāru nav, eh, šī ir pirmā viedokļa apmaiņa, un mums noteikti būs eh, iespēja pievērsties šim jautājumam pēc būtības vēlāk, protams, atbildot uz tiem jautājumiem, kur tika uzdot. Ja vairāk jautājumu nav, tad sēd tiek pārtraukt līdz rītdienai pulksten deviņiem no rīta. Es aicinātu visus komitejas locekļus ierasties precīzi deviņos jo mums ir paredzēts balsojums un tam ir nepieciešams kvorums. Es vēlētos paturēt tagad zālē koordinators, kā arī referentus 2010. gada budžeta referents un 2011. gada budžeta referents, jo īpaši Mankas kungu, jo mūsu darba kārtībā ir negaidīts punkts. Un, protams, ka es gribētu paturēt uh, šeit zālē arī biroja locekļus, kuri ir ieradušies.